Sāksim šodienas darbiņu. Divu dienu sanāksmā mums ir mūsu komitejas sēdi. Šodien un rīt pavisam ātri formālas lietas. Es saprotu, ka nav neviena komentāra, līdz ar to darba kārtības projekts tiek uzskatīts par apstiprinātu. Es, mūsu šodienas sēde tiek raidīta internetā. Un tulkojums mums ir pieejams 20 valodās, bet ne čehu, maltiešu, slovāku un uh, īru valodā. Un, ja jums nav iebildumi 27. un 28. februāra protokols tiek apstiprināts, un arī 28. februāra sanāksmes protokols ar komisiju, ar, ar FEM komiteju kopā arī tiek apstiprināts. Tālāk ir, tas bija jautājums par sievietēm lauku reģionos. Mums šodien ir klāt. Mums šodien mums ir klāt ciemiņš Zikfrid Muresan no budžeta komitejas. Viņš ir 2018. gada budžeta procedūras galvenais ziņotājs. Un ļoti interesanti būs, protams, zināt, kāds būs viņa ziņojums. Ļoti labi, ka jūs esat klāt, lai saņemtu informāciju par mūsu viedokli. Kā ir zināms, mūsu referents ir Tibor Šalī, kas ir klāt un uh, ļoti jauki. Sirsnīgi sveicam. Nu, tad vislabāk būtu, ja mēs šo jautājumu arī sāktu uz, izskatīt, un tad Šalīkungs būtu pirmais, kas par šo jautājumu varētu runāt, un tad attiecīgi Murisāna kungs varētu uzstāties. Un tad Tibors mums pastāstīs. Lūdzu, Tibor. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, pak centīšos jums visu izstāstīt, bet Vispirms gribu uh, sveikt visus uh, zālē esošos un it īpaši Muresānu kungu par to, ka viņš ir pie mums uh, šodien ieradies. Protams, lauksaimniecībā budžets vienmēr ir bijis īpaši svarīgs, bet šobrīd, uh, nu, tā būs, uh, varētu teikt, uh, Eiropas parlamenta darba kārtības prioritāte vairākiem asludēm. Jā, Zigfrīd, tagad es vērsīšos cīt īpaši pie jums, bet uh, es varu jau arī pastāstīt par kolēģu viedokli lauksaimniecības komitejā, jo esam saņēmuši daudzus iesniegumus. Un, manuprāt, tas viss liecina, cik šis jautājums ir būtisks. Kopumā gribu norādīt, ka e, lauksaimniecības un lauku attīstības e, nozīmību neviens neapšauba. Tas ir Eiropas uh, Savienības viens no mērķiem un at, atzinumā mēs varam uh, runāt par ļoti daudzām lietām, protams. Esam saņēmuši 67 grozījumus un uh, praktiski no visi no tiem uh, pauž tādus nozīmīgus ierosinājumus par uh, lauksaimniecību un lauko attīstību. Nu, piemēram, ir jā, jānostiprina vairāki punkti, piemēram, atsauc uz aktīvo lauksaimnieku klauzulu, ražotāju grupām, uh, cīņa pret um, negodīgu tirzniecības praksi un tā saucamā viedā pieeja komitejas atzinumā uh, mēs uh, pozitīvi esam paredzējuši vērtēt jaunās tirgus uh, observatorijas un veterināros un fitosanitāros pasākumus, jo pēdējo mēnešu laikā esam piedzīvojuši vairākus grūtus brīžus šai jomā it īpaši domājot par mūsu kontinenta fitosanitāro aizsardzību. Tālāk par situāciju tirgū. Arī par šo šis jautājums ir pelnījis pastiprinātu uzmanību. Šajā komitejā mēs strādājam pie problēmām, kas saistītas ar lauksaimniecības ražojumu cēnu svārstībām un nestabilitāte. Tātad šī cenu nestabilitāte ir kā inde, kas uh, negatīvi ietekmē uh, lauku reģionus Eiropā. Un uh, lauksaimnieki ir ļoti grūtā situācijā. Un tādēļ mēs iestājamies par to, ka ir nav iespējams uh, samazināt lauksaimniecības budžetu, jāizmanto visas uh, iespējas, jāsaglabā arī rezerves, un tādēļ mēs nepiekrītam līdzekļu uh, pārvietošanai uz citām nozarēm, ko daži jau ir iecerējuši darīt. Tāpat lielais skaits dažādu izmēģinājumu projektu un sagatavošanās uh, darbību skaits, ko ierosina komisija. Jā, es domāju, ka lielākā daļa no tiem ir pelnījusi mūsu atbalstu, jo visi šie pasākumi ir vērsti uz ilgtspējīgu lauksaimniecību, uz jauniem novatoriskiem projektiem, tāpat video reģionu projekts kļūs arvien aktuālāks. Komisija arī pozitīvi vērtē šo projektu, un uh, mums ir izredzes nodrošināt kopējās lauksaimniecības politikas uh, varētu teikt, lauksaimniecības un pārtikas politikas veiksmi nākotnē. Vēlamies, lai mūsu ierosinājumi tiktu iekļauti parlamentu kompromisu pakotnē, par ko notiks diskusijas budžeta komitejā. Un uh, vēl Zigfrīda gribētu uzdot uh, jautājumu, varbūt tas ir priekšlaicīgi šobrīd vēl, jo negribu jūs nostādīt grūtā situācijā. Gribētu zināt, kāds ir jūsu un budžeta komitejas viedoklis par Brexitu. Jo pastāv reālas bažas par to, ka pat, ja ne 2018. gadā, bet varbūt vēlākos gados, uh, tas varētu negatīvi ietekmēt lauksaimniecības nozari. Nu, tas bija uh, tas, ko es gribēju jums sākumā teikt. Protams, uh, tie bija tie galvenie punkti, mm, ne jau, nu, pilnīgi visi, kas būtu pelnījuši uzmanību. Paldies par uzmanību! Varbūt nevis ir pateikts, bet būtiskākas lietas gan. Un lūdzu tagad mūsu viesis Zigfrīd Murašanu. Lūdzu. Thank you. Paldies, priekšsādātāja kungs, cienījamie kolēģi. Liels paldies, ka esat gatavi mani uzņemt, ka šo pēcpusdienu varu būt kopā ar jums. Bija ļoti svarīgi jau tagad maijā tikties ar jūsu komiteju, tāpēc, ka martā Strasbūrā mēs esam pieņēmuši nu, ziņojumu par budžeta vadlīnijām nākam, nākamajam gadam, un šajā ziņojumā ir uh, mūsu parlamenta politiskās prioritātes attiecībā uz nākamo gadu. Un maija beigās komisija nāks klajā ar budžeta projektu nākamajam gadam. Uh, Tāpēc ir tik svarīgi, lai es pēc iespējas ātrāk varētu pastāstīt jums, kādas ir nākamā gada budžeta prioritātes. Un otrkārt, arī sniegt jums informāciju par to, ka es labprāt vēlos turpināt atbalstīt lauksaimniekus, ņemot vērā to, kāda ir situācija un ņemot vērā potenciālo krīzi, tirgus svārstības, nestabilitāti. Un tā ir arī daļa Daļēji, kādēļ es esmu šeit uz vietas, man ļoti interesē, kāda ir reāla situācija valstīs un kā mums ir nepieciešams nodrošināt finansējumu lauksaimniekiem nākamā gada budžeta ietvaros. Vispirms runājot par vadlīnijām. Martā šīs vadlīnijas tika apstiprinātas. Vadlīnijas pieņēma vairākums un vēlreiz paldies arī kolēģiem no agrikomitejas. Šis vairākums ir ārkārtīgi svarīgs, jo mums ir svarīgi, lai sarunās ar padomu un komisiju mums būtu eh, kopīga valoda. Un komisārs Oettingers, kas martā bija klāt mūsu diskusijā un arī tad, kad mēs budžeta komitejā ar viņu diskutējām, viņš ar lielu izpratni izturējās pret mūsu politiskajām prioritātēm, viņš eh, apliecināja, ka saprot, uh, un ka ir uh, gatavs strādāt pie budžeta projekta, lai ņemtu vērā mūsu politiskās prioritātes. Mūsu prioritātes ir šādas. Pirmā ir izaugsme un jaunas darba vietas, un otrais, otrā prioritāte ir mūsu iedzīvotāju drošība. Kāpēc mūsuprāt šie varētu būt visbūtiskākie elementi nākamā gada budžetā? Pēdējo divu gadu laikā Eiropas Savienībā visbūtiskākās krīzes bija uh, migrantu un bēgļu krīze. Un tas nozīmē, ka Eiropas Savienībai bija jārīkojas, jānodrošina arī līdzekļi no Eiropas Savienības budžeta. Mums bija jādara viss, lai varētu novirzīt pietiekamus līdzekļus. Mums bija dažādi veidi instrumenti Turcijai, Āfrikai un tā tālāk. Un kamēr mēs visu to darījām, jo, protams, ir skaidrs, ka bēgļu krīze ir ļoti būtiska, Te pašā laikā mēs Eiropas Savienības budžetā neievērojam būtiskas prioritātes, un tāpēc arī ekonomikas situācija neuzlabojas pietiekamā mērā. Tāpēc, kā jau teicu, pirmā prioritāte ir izaugsme un darbs. Ja mēs investēsim izaugsmē un darba vietās, tas mūsu ekonomika augs, būs pētījumi, būs MVU atbalsts, uzņēmēju atbalsts, arī jaunu uzņēmēju atbalsts un tas attiecēs uz eh, apvārsnes 2020, Connecting Europe instrumentu un visiem citiem pieejamiem instrumentiem. Ir skaidrs, ka trešajā un ceturtajā sadaļā mūsu finanšu līdzekļi ir ļoti ierobežoti, tāpēc ir jāskatās, ko mēs varam panākt ar ierobežotiem resursiem, kas mums ir pieejami. Un, manuprāt, ir nepieciešams stiprināt Eiropas Savienības aģentūras, kas uh, darbojas tādās jomās kā uh, Uh, taisnīgums un iekšlietas, un jāsadarbojas arī ar komisiju, lai redzētu, kādus projektus mēs varam atbalstīt gan aizsardzības nozarē, gan arī pētniecībā. Un tas attiecās arī, protams, uz mūsu uh, partnerattiecību atbalstu, un tas attiecās gan uz austrum kaimiņiem, gan arī uz kaimiņiem dienvidos. Tātad mums ir divas pamatprioritātes, un manās vadlīnijās skaidri ir izcelta lauksaimniecības joma. Ir skaidrs, ka lauksaimniecība ir viena no būtiskākajām Eiropas Savienības politikām ne tikai piešķirto naudas līdzekļu dēļ, bet arī tādēļ, ka lauksaimniecībai ir ļoti būtiska loma tādos jautājumos kā biodažādība Eiropas Savienībā un pārtikas piegādes drošība. Tāpēc es varu pilnībā atbalstīt tos zemniekus, kas cieta no dažādām krīzēm, arī no Krievijas embargo, no krīzēm lauksaimniecības piena nozarē un tā tālāk. Un mēs arī aicinām komisiju, lai komisija darītu visu, lai tā varētu atbalstīt zemniekus, ja uh, tie cieš no kāda veida krīzes. Un tas ir tieši tas, ko pieminēja Tibors. Uh, gan tirgus nestabilitāte, gan arī reaģēšana krīzes apstākļos, bet, protams, varbūt arī cita veida krīzes, kas var ietekmēt, ietekmēt situāciju. Uh, Cevišķi satiecās uz pārtikas uh, piegādēm Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Kā jūs zināt, pagājušajā gadā budžeta komitejā mēs atbalstījām Eiropas komisijas reakciju uz piena nozares krīzi. Un pat pirms komisija nāca klajā ar grozījumiem, mēs arī no savas puses, no budžeta komitejas puses ieteicam 600 miljonus eiro piešķirt, lai varētu palīdzēt zemniekiem, kas darbojas piena nozarē. Un arī nākamgad es vēlētos pieturēties pie šāda veida attieksmes. Tātad, ja mēs saskatām kādu krīzes situāciju, mums ir svarīgi, lai mēs uzreiz aicinātu Eiropas komisiju rēģēt pēc iespējas ātrāk un rīkoties izšķiroši un piešķirt, protams, finansējumu. Tas attiecas arī uz sadarbības starp mūsu komiteju un jūsu komiteju priekšsēdētāja kungs, tāpēc arī es ļoti gribu, lai mana uh, vizīte šeit aizsāktu mūsu sadarbību. Jā, tagad mēs esam budžeta procedūras sākumā, bet man kā referentam, kas ir atbildīgs kopumā par šo procedūru, lai mēs varētu sadarboties visā šajā procesā, jo rudenī, kad mums būs sarunas ar komisiju un padome, ir ļoti svarīgi saprast, kādas ir finanšu vajadzības lauksaimniecības sektorā nākamgad. Tāpēc arī lūdzu uh, regulāri sniedziet man aktuālu informāciju par to, kādas ir vajadzības un kādas ir potenciālas un reālas krīzes, lai mēs varētu rēģēt un palīdzēt mūsu zemniekiem. Te pašā laikā tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams pietiekams budžeta elastīgums otrajā uh, sadaļā. Ja mēs skatāmies uz daudzgadu finanšu plānu, par kuru tas ir 14. līdz 20. gadam, daudzas krīzes mēs nevarējām paredzēt. Tas attiecas gan uz terorismu, gan uz bēgļu krīzi, gan arī uz drošības aspektiem. Vai mums būtu jādara vairāk šajās jomās? Ir vairāk nekā skaidrs, ka tā ir. Te pašā laikā mēs nedrīkstam aizmirst mūsu tradicionālās politikas, lauksaimniecības atbalsts, kohēzija, pētniecība, inovācija, infrastruktūra. Tāpēc arī sarunās ar komisiju es varēšu teikt, ka ir ļoti svarīgi, lai otrajā sadaļā mums būtu pietiekams budžeta elastīgums, lai mēs varētu rēģēt uz dažādu veidu notikumiem. Un tas attiecās, protams, uz abiem lauksaimniecības pīlāriem. Gan tiešie maksājumi, jo ir, tas ir veids, kā mēs varam atbalstīt uh, mūsu zemniekus, bet tikpat svarīga ir arī lauku attīstība. Uh, Tas nozīmē, ka mums ir jābūt gan uh, maksājuma apropriācijām, gan arī, protams, reālajām izmaksām. Un tas attiecas gan uz uh, lauka attīstības fondu, gan uz citiem, jo uh, citās jomās tas, cik ātri ienāk, ienāk uh, rēķini, tad parasti ir tā, ka pašā sākumā uh, absorpcijas kapacitāte ir ļoti neliela, taču tad projekti uh, sāk darboties un nepieciešams lielāks līdzekļu apjok, apjoms. Lauksaimniecības attīstības fonds nosaka to, ka mēs varam turpināt sadarboties ar tām pašām administratīvajām iestādēm, kā tas bija iepriekšējā periodā, un tas nozīmē, ka joprojām mēs saskaramies ar to, ka maksājuma apropriācijām šobrīd ir neliels apjoms, taču te pašā laikā nedrīkstam aizmirst, ka situācija var mainīties. Uh, Nobeigumā vēlos teikt, ka vissliktākais signāls, ko Eiropas Savienība varētu raidīt, ir nesamaksāt rēķinus uh, zemniekiem un citiem finansējuma saņēmējiem. Nobeigumā vēlos pieminēt pilotu projektus. Kā tas bija arī pagājuši gadu, mēs plānojam nākt klajā ar pilotu projektu pakotni, ko parlaments uh, piedāvā samērināšanas procesam jo mēs vēlamies, lai tie projekti tiktu finansēti. Ir zināms, kā komiteja, politiskā grupa un arī individuālie deputāti var nākt klajā ar pilotprojektiem. Ir skaidrs, ka deputāti jau ir informēti, taču atgādināšu, ka līdz rītdien 12.00 ir iespēja iesniegt pilotprojekta projektu. Tātad tas nozīmē, ka uz budžeta komiteju ir jāsūta līdz rītdienai 12.00 pilotprojektu priekšlikumus, jo mēs sūtīsim visus šos projektus, eh, projektu priekšlikumus uz komisiju. Un, protams, tā kā pieprasījums parasti ir diezgan liels, mēs varēsim vēlāk eh, eh, piedāvāt uz finansējumu tikai tos projektus, kuri būs no Eiropas komisija saņēmuši grādu vai nu no A vai nu no B, līdz ar to, ja projekts nav tik kvalitatīvs, tad mēs nevarēsim šos projektus virzīt, bet, kā jau teicu, rīt līdz 12.00 ir iespēja iesniegt projektu priekšlikumus. Tad mēs sūtīsim komisiju un tad saņemsim priekšvērtējuma uh, rezultātus, jo, ja projekts uh, netiks novirzīts komisijai, tad mēs nevarēsim to izskatīt. Uh, tas arī bija viss no manas puses, un es labprāt uzklausīšu visus komentārus. Tibors pieminēja arī Brexitu, tāpēc ir vērts par to parunāt. Pavisam īsi. Brexit ietekme uz Eiropas Savienības budžetu nākamgad, tieši tādēļ, ka nākamgad budžets, eh, nākamgad Brexit, Brexit vēl nebūs, eh, Lielbritānija joprojām būs Eiropas Savienības eh, dalību valsts ar visiem pienākumiem, saistībām un attiecīgi arī ar visiem labumiem līdz ar to uz 18. gadu budžetu ietekme būs nulle. Jā, protams, tas, ko Tibors pieminēja, jā, ka rodas zināma nervozitāte attiecībā uz budžeta sarunām. Mēs runājam par to, bet, kā jau teicu, nākamgad Lielbritānija joprojām būs dalība valsts. Nākamgad viņi gan saņems, gan ieguldīs visu, kā līdz šim ir sarunāts. Taču šeit ir divi elementi. Pirmkārt, budžeta komitejā mēs arvien vairāk skatāmies uz tādu jautājumu kā pašu resursu kā jau ir teikts mūsu pamatlīgumā, Eiropas Savienībai ir nepieciešams izmantot pašu resursus, lai sevi finansētu. Līdz ar to, ja mēs gribētu tagad nākt klajā ar kādu nodokli Eiropas Savienībā, pat ja tas vēlāk tiks uh, samazināts un netiks vairs iekasēt nacionālā līmenī, tad būs ļoti grūti ieskaidrot mūsu iedzīvotājiem, kāpēc ir nepieciešams šāds nodoklis. Uh, tad drīzāk ir uh, darīt tā, lai nodoklis tiktu drīzāk atskaitīts no dalību valstīm, bet pagaidām sarunas vēl tikai notiek, vēl sarunas notiek ar padome, bet ir tā, ka mēs domājam par to, kā mēs varēsim Eiropas Savienības budžetam nodrošināt stabilitāti, lai Brexita, Brexita šoks mūs neietekmētu, bet mēs jau pagājušajā nedēļā redzējām to, uh, ka bija arī viena tāda ļoti nejauka lieta. 2013. gadā mēs pieņēmam daudzgadu finanšu schēmu līdz 2020. gadam. Un, kā jau teicu, ka mēs to laiku vēl nezinājām, kas notiks šajā, šajā, šajos gados, un tāpēc mēs esam nolēmuši, ka ir nepieciešams pārskatīt daudzgadu finanšu plānu uh, Un viens no aspektiem bija elastīguma klauzula. Līdz ar to, ja mēs redzam, ka ir nepieciešams lielāks elastīgums attiecībā uz prioritātēm otrajā daudzgada finanšu plāna termiņā, tad mums ir jābūt iespējai lemt par to. Un sarunas notika starp padomi, komisiju un parlamentu, mēs darījām visu no savas puses, mēs savu nostāju ļoti ātri pieņēmām un arī padomu diezgan ātri. Viņi jau pagājuši nedēļu gribēja savu nostāju pieņemt, taču apvienotā karaliste to bloķē, un tāpēc nevarējām pieņemt pārskatījumu, un viņi to nobloķē līdz Lielbritānijas vēlēšanām. Tātad, kā jau teicu, Brexit nākamā gada budžetu neietekmēs, bet ar to, ka viņi ir bloķējuši daudzgadu finanšu plāna pārskatīšanu, viņi mums neļauj uh, nodrošināt elastīgāku plānu. Šobrīd ir tāds plāns, ka ir nepieciešami 200, vairāk, 200 miljoni papildu naudas apvārsnes 2020 uh, uh, programmai, tāpēc, ka ir nepieciešams lielāks finansējums projektiem. Bet šobrīd tas viss tiek atlikts līdz brīdim, kad Lielbritānijās būs notikušas vēlēšanas. Tātad tas ir tas moments, ka, jā, Lielbritānija šobrīd ir pret daudzgada finanšu plāna pārskatīšana, un tas, protams, ietekmē arī mūsu darba attiecībos 2018. gada budžetu. Paldies priekšsēdētājs, tas bija viss no manas puses, un es labprāt uzklausīšu kolēģu komentārus. Tas, ko jūs uzsvērāt, es varu teikt, ka Tur bija tik daudz, tik daudz komentāru, noteikti būs daudz jautājumu, gan īsāku jautājumu, un tad sāksim mūsu diskusiju. Pusotra minūte katram deputātam, un tagad sāksim ar Bēdra kungu. Jums ir pusotra minūte. Eh, eh, Paldies, Muresan kungs, par to, ka esat pie mums ieradies un par šo iespēju noturēt uh, viedokļu apmaiņu ar referentu. Jā, lauksaimniecības politika ir kopīgā politika. Resursi tiek ņemti no Eiropas Savienības budžeta, bet da dalību valstis vairāk līdzekļu tērē veselības aprūpēji, un, un šī un uh, šo kontekstu mums būtu jāpatur prātā. Lauksaimniecības nozare saskars ar vien, ar vien lielākiem izaicinājumiem, un tādēļ noturīga lauksaimniecības politika ir svarīga, lai mēs varētu nodrošināt drošu, kvalitatīvu pārtiku ilgspējīgā veidā, izmantojot arī dabas resursus ilgspējīgā veidā un gaidu uh, ar nepacietību jūsu ziņojumu un uh, turpināsim sadarboties. Vārds Ropes kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pateicos arī Muresan kungam par uh, viņu uzstāšanos, mēs saprotam, ka KLP ir ļoti būtiska Eiropai un Eiropas lauksaimniekiem lauksaimniecības nozare pēc krīzes eh, sāk nedaudz atveseļoties, bet situācija joprojām ir sarežģīta. 2015. un 16. gadā lauksaimnieki zaudējuši līdz pat 20% ienākumu. Šobrīd ir izdevies tirgus stabilizēt, mēs cenšamies labāk regulēt piena tirgu, lai šis uh, š, uh, tirgus, tātad, lai tur nebūtu pārprodukcijas, lai būtu uh, pieņemams ražošanas līmenis un lauksaimniekiem jābūt ir pārliecībai par to, ka šī nozare, ka šai nozarei ir nākotne, citādi viņi eh, centīsies eh, meklēt citus ienākumu veidus. Lauksaimniekiem ir arī ļoti uh, grūti vest uh, sarunas ar uh, iepirkējiem, un mums ir jāveic, jāveicina sadarbība. Tagad Tagad Herāns Gārsīs kundzei vārds. Paldies uh, referentam no budžeta komitejas. Gribu teikt, ka mm, esmu nobažījusies par to, ka nākamgad atkal budžets saskarsies ar uh, spiedienu migrācijas krīze vidusjūrā droši vien turpināsies, un tādēļ arī uh, konteksts nebūs labvēlīgs, un lauksaimniekiem atkal būs grūti laiki, jo uh, arī Krievijas embargo joprojām droši vien būs spēkā. Es ceru, ka jūs esat informēts par visiem šīm problēmām, par uh, tās apzināties bet mums nevar būt mierīga sirdsapziņa, jo pagātnē mēs nebijām gatavi reaģēt uz krīzes situāciju lauksaimniecībā. Un, diemžēl, par visu to vienmēr nāks maksāt lauksaimniekiem. Nākamā runātāja, paldies! Lokmilers kundze, pateicos par izsmeļošo informāciju. Jūs pirmā vietā nostādījāt darbu, darba vietas un izaugsmi, un uh, um, to visu ir iespējams nodrošināt arī lauksaimniecības nozarē. Tur joprojām ir Uh, veiktas investīcijas, uh, šis nodar, šī nozara nodar, nodrošina daudzas darba vietas, to mēs nedrīkstam aizmirst. Tika piesaukts jau Brexits un tā ietekme, un mani uh, ir uh, bāžas par to, ka mums uh, nāksies piedzīvot vēl lielāku blokādi no apvienotās karalistes puses bet tāpat laikā drošas pārtikas ražošanu mēs nodrošinām Eiropā. Un mums ir jāsaglabā pirmā, pirmais pīlārs tiešmaksājumi, un jau iepriekšējie runātāji arī uz to norādīja. Es gribu norādīt, uh, Eh, par grūto situāciju manā reģionā, kur ir nosaluši eh, augļu kokiem ziedi, līdz ar to rāžas šogad nebūs un mums būs jāsniedz palīdzību un mēs ceram, ka, ka, ka lauksaimniecības komitejas eh, priekšlikums tiks ņemts vērā. Paldies par jūsu sniegto informāciju. Tagad vārds Desa kungam. Paldies priekšsēdētāji, pateicos uh, Tiboram Zānī un Zigfrīdam Muresanam, uh, mūsu referentiem. Mani priecēja jūsu teiktais Muresāms. Jūs jau varētu būt arī lauksaimniecības komitejas deputāts. Jūs esat izrādījis izpratni par mūsu nostāju. Nevar pieļaut, ka Brexita dēļ un uh, citu izdevumu dēļ, nu, visa šī nauda tiek ņemta no lauksaimniecības. Mums ir kopīga lauksaimniecības politika, kur tiešām ir kopīga politika, kur tiek lietots maz nacionālo līdzekļu. Eiropā čet, 14 miljoni lauku saimniecību ja visi izdevumi tiktu uh, sekti no, uh, no Briseles budžeta, tad būtu tikai 1% izdevumu un 4, pro, 14 miljoniem uh, šo saimniecību un šiem miljoniem darba vietu, kas pastāv laiksaimniecībā. Uh, un tas nav par daudz šis finansējums. Mēs, protams, varam diskutēt, vai uh, kādus izdevumus varētu izmantot efektīvāk vai nē, bet mums ir jāņem vērā lauksaimniecība atbilstošā nozīmē. Tagad Sandras kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Iesākumā Nu, vēlos teikt, ka es eh, pilnīgi piekrītu šeit izskanējušajiem komentāriem. Proti mums ir eh, vajadzīgs spēcīgs atbilstošs budžets, lai nodrošinātu, ka mazo vidējo lauksaimnieku lomu sabiedrība atbalsta. Un arī jāņem vērā tiešās un netiešās darba vietas, kas e, izriet no nodarbinātības mazajos un vidējos e, lauksamniecības uzņēmumus visā Eiropas Savienībā. Tagad e, runājot par krīzes fondu, es piekrītu tam, ka mums ir nepieciešams ievērojama apjoma fonds atbalstam krīzes situācijā, taču es domāju, ka budžetu varētu pārvaldīt daudz labāk. Mēs varētu izvairīties uh, no eh, dažiem krīzes gadījumiem, mainot savas politikas, piemēram, attiecībā uz eh, cenu nestabilitāti vai uz problēmām saistībā ar eh, cenu liberalizā liberalizāciju. Es domāju, pienāca īstais brīdis apstāties un padomāt, ko mēs darātu. Varbūt mums nav vajadzīgs liberalizēts tirgus un mums nav jāregulē ražošana, bet ir krīzes, no kurām nevar izvairīties Nu, te ir runa vismaz eh, par tām, kas tiek izraisīts ar klimata izmaiņām. Ja mēs nodrošinām stabilu lauksaimniecības modeli, tad eh, mēs varam arī panākt to, ka šīs krīzes notiek retāk. Ir ļoti svarīgi, lai šāds atbalsts vispār būtu pieejams. Vēlos sacīt, ka Galīcijā salnas eh, pagājušā nedēļa ir izraisījušas lielus zaudējumus. Tas skāris kīvirāžu, kartupeļu un arī vīnu, vīnogrāžu. Mums ir pieci lieli vīna dārzi Galīcijā, un tie ir smagi cietuši. Tagad mēs runājam par šīm precēm, bet nākotnē tās būs citas, un tātad mums vajadzīgs šāds eh, fonds. Denano kungs. Um, paldies, Denī, kurš izpildīja lauksamnieces komitejas lūgumu, un arī citi kolēģi, kas ir uztvēris šo domu. Eiropas Savienības integrētāka komit, um, politika ir lauksamniecības komiteja. Komite, politika. Un es domāju, ir tāds valsts, kur ir liels struktūras, Ķīnā, ASV, kur vairāk tiek atbalstīt šo nozaru nekā Eiropas Savienība. E, lauksaimniecība nav tāda kā aktivitāte kā citas, tā ir pakļauta daudzām krīzēm, kas jau šeit tika uzskaitīts neapšaubāmi. Te ir runa par klimatu pārmaiņu izraisīto krīzi. Tā skāra ne tikai augļus Galīcijā, bet arī limuzīnas no reģionā. Un tad, protams, ir runa arī par cenu nestabilitāti. Pagājušajā gadā 150 miljonu eiro tika veltīti tam, lai uzlabotu situāciju taču krīze pastāvīgi ar vienu ir un cenas ir nestabilas un mums rīcībā nav visi instrumenti, lai to novērst. Es domāju, ka Eiropas pilsoņi no lauksaimniecības sagaida daudz un arī no no lauku apvidiem. Mēs bieži aizmirstam, eh, cik svarīgi ir vispār dzīve laukos, un tā nav, tā neaprobežojas tikai ar lauksaimniecību vien. vien. un tur arī ir sava veida krīzes. Paldies! Gracias, eh, presidente. Paldies, priekšstādātāji, saka Agilērs kundze. Agilērs kundze. Es, protams, augstu vērtēju to, ka um, mūsu vidū ir budžeta komitejas pārstāvis. Bija ļoti interesanti klausīties viņu sakāmajā. Mēs augstu vērtējam viņu sacīto. Un es domāju, mūsu kolēģis Saņo arī iestājas par lauksemnieku interesēm. Viņš to dara ļoti labi, taču mūsu Murasan kungs uztrauc tas, ka ir jānošo, jānodrošina, ka lauksemniecības budžets ar vienu ir ievērojams. Un mūsu uztrauc šis budžeta priekšlikums. Es esmu šeit trebī, tribīnē, es redzu, jūs man meklējat. Es um, mm, vēlēju sacīt, ka attiecībā uz budžeta priekšlikumu, tas pirmo reizi ļauj finansējumu pārlikt uz citām jomām, ja dalībvalstis pieņem tādu lēmumu. Ko tas nozīmē? Mēs mēģinām atrisināt vairāk problēmu ar tāda paša apjoma budžetu. Tā ir galvenā problēma lauksaimniecībā. Būtībā cilvēki sagaida, ka KLP atrisinās problēmas citās jomās. Piemēram, struktūra fondi nonāk citās jomās. Man tas, manī tas rosina bažas. Jā, e RDF fondi uh, tiek, uh, finansējums tiek veltīts kaut kam citam, manā skatījumā tā ir problēma. Mm, jā, ir vajadzīgs finansējums jaunajām problēmām, terorismas, migrācija, un tām ir šīm jomām jāvēlta atsevišķi finansējums, nevis jāņem tas no kopējas lauksaimniecības politikas budžeta, jo lauksaimniecības nozare ir daudz problēmu risināmas, un tāpēc vajadzīgs arī finansējums. Paldies! Paldies, priekšstādātāji, saka Kaputo kungs. Vispirms vēlos pateikties Saņē kungam un arī Murešanu kungam, kas ir mūsu viesis. Un paldies, ka jūs saprotat, kādas ir vajadzības lauksaimniecības nozarē. Proti, ka ir nepieciešams budžets, lai stātos pretī izaicinājumiem, kas mūs sagaida, piemēram, klimata izmaiņas, tirgu, globalizācija, pauģu maina maiņa, novatorisms jānodrošina, ka mūsu produkcija ir augstas kvalitātes un ilgspējīgi ražota. Manā skatījumā tāpat ir svarīgi atgādināt izaicinājums, kurus pieminēja citi kolēģi, proti cenu nestabilitāte. Mums ir nepieciešama ātrāka iejaukšanās, lai izvairītos no negatīvajām sekām, kas var skart lauksemniekus Mums ir uh, vajadzīgs vairāk resursu 2018. gada budžetā, sūkopības nozarē, piensaimniecības nozarē un citās nozarēs, lai mēs varētu atrisināt iespējamās sekas dažādās nozarēs, uh, ko arī ir skārs Krievijas embargo. Īpaši jāpievērš uzmanība veterinārajam fitosanitārajam nozarēm. Manā skatījumā pašreizējais krīzes finansējums 20 miljonu apjomā nebūs pietiekams, lai eh, atrisināt daudz problēmas, eh, fastidioza, piemēram, un cūku mēris. Paldies. Takula kungs. Arī es no savas puses uh, vēlos pateikties tiem, kas izteicās, un vēlos uzdot mūsu galvenajam referenam Muresana kungam. Komisija sacīja, ka tirgi, kurus skar uh, Krievijas embargo, augļu un uh, dārzeņu tirgus, gūst īpašu atbalstu, bet kā ir ar piena nozare? Somijā mūs tieši skar Krievijas embargo. No tā ir atkarīgas cenas, cenas ir ievērojami pieaugušas. Un šodien vairākos reģionos ir tiešām jūtama negatīvā Krievijas embargo ietekme. Mēs vēlamies, lai um, budžetā tas tik ņemts vērā, un tas attiec ne tikai Somiju, bet arī uz Baltijas valstīm. Paldies! Uh, Flanagan kungs. Paliekam ar vienu ziemeļu pusē. Paldies, Murisam kungs. Jūs runājāt par stabilu, ilgspējīgu pamatu finansējumam. Tas ir slavējams izējas punkts, taču pēdējo desmitgāžu laikā situācija nebija labvēlīga. Taču mm, man ir tāds iespējas, kad mēs runājam par pašu resursiem, tad dalībvalstīm tur netiks piešķirts vairāk, tas nebūs vairāk no dalībvalsts puses. Es baidos, ka cilvēki jums neticēs, tā gan nav jūs vaina, bet man ir bažas par to, ka mm, līdz ar to būs nelabvēlīgas sekas. Tiks pieprasīts ilgspējīgs, stabils finansējums, taču. Uh, Līdz ar to arvien vairāk cilvēki attālināsies no Eiropas Savienības. Kad mēs runājam par pašu resursiem, tad uh, tas liek skanēt trauksmes zvanam. Es nepiekrītu, ka cilvēki pieņem lēmumu par mūsu budžetu. Un, un tad uh, budžeti nav pietiekami. Ir uh, tāda situācija, ko ar vien vairāk cilvēku dodas prom no Eiropas Savienības. Tagad lūdzu Agiju kungs. Paldies! Mēs runājam par budžetu lauksaimniecības jomai. Un man ļoti interesanti bija uzklausīt mūsu runātājus un, tūm, un par to arī, kā tas ietekmē ilgtermiņa lai gan viņš nav pieminējis to, bet katru gadu seš, sešus miljārdus uh, mārciņu Lielbritānija iegulda, bet 3 miljārdus atgūst atpakaļ. Kad Lielbritānija vairs nav Eiropas Savienības dalība valsts, Eiropas Savienībai kaut kā nāksies šo iztrūkumu kompensēt. 27 atlikušo dalību valstu pilsoņiem nāksies uh, vairāk maksāt nodokļus. Mirasāna kungs runāja par pašu resursiem. Uh, tas ir uh, tāds eifemisms, kā Eiropas Savienības iedzīvotājs varētu patiešām aplikt ar nodokli. Jā, protams, tas ir viens no veidiem, kā var risināt šo situāciju. Bet uh, mans jautājums ir, vai tas nozīmēs to, ka nāksies grozīt uh, uh, dibināšanas līgumus, jo tas ir milzīgs solis. Nikolsona kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, man jau bija bail, ka nāksies runāt par Agņokonga. Nu, pirmām kārtām vēlos teikt, kāpēc vispār es gribēju kaut ko teikt. Es neesmu eksperts budžeta jomā. Uh, bet varu pateikt pavisam skaidri, ka es pilnībā atbalstu lauksaimniecības budžetu un eh, KLP un to, ka ir nepieciešams turpināt atbalstu. Referents ļoti labi paskaidroja, kādas problēmas rodas lauksaimniecībā. Pagājuši gadu mums bija krīze, lauksaimniecības, eh, mums bija piena sektorā, bija arī krīze, kas bija saistīta ar aizliegumu no Krievijas puses. Ir pareizi pateikts, ka mēs nevaram zināt, kādas krīzes mūs gaida turpmākajos 12 mēnešos. Varbūt būs neliela krīze, varbūt pavisam milzīga, bet problēma ar visām tām krīzēm ir tāda, ka mēs ļoti lēni reaģējam, un tur ir tā problēma Jā, es varu teikt Sandras kundzes teiktajam, ka dažus no krīzēm vispār varēja nepieļaut, ja mēs ātrāk reaģētu. Un mēs to varējām redzēt arī piena nozares krīzes gadījumā. Jā, tik tiešām mums ir nepieciešama ātrāk reaģēšana. Un, manuprāt, komisija šeit ir diezgan liela trūkuma. Kā teica Agņokungs, nu, varbūt man ir savādāka nostāja, Bet jā, ir ļoti pareizi pateikts, būs ļoti nopietna problēma budžetam attiecībā uz kopējo lauksaimniecības politiku, kad apvienotā karaliste vairs nebūs. Viņš pieminēja 6 miljārdus, es nezinu precīzi, kāds ir skaitlis, bet jebkurā gadījumā, ņemot vērā to, kāda ir situācija, ir tā, mēs apvienotajā karalistē Varbūt mums vajadzēs kaut kā atgriezties pie tā, kas bija līdz šīm, un Agņukonga partija um, viena no lietām, ko viņi teica, ka viņi varēs paturēt vairāk naudas mūsu zemniekiem nekā līdz uh, Brexitam, bet ir eh, interesanti, kas notiks ar uh, lauksaimniekiem citur Eiropas Savienībā, kad Lielbritānija vairs nebūs Eiropas Savienības sastāvā. Lūdzu, Maginesas kundze. Priekšsēdētāja kungs, paldies, ka jūs salikāt tā interesanti mūsu, mūsu uzstāšanos. Varētu teikt, ka ļoti neorganizēt viss notika. Paldies Mārisana kungam, Cānī kungam. Paldies Nikolsana kungs par to, ko viņš eh, tiešām teica, ka viņš ir nobažījies par, eh, par lauksaimniekiem, jo viņš ir no. Uh, Lielbritānijas, un ļoti labi, ka viņš ir nobažījies. Jūs esat gudrs cilvēks, jau daudzus gadus jūs strādājat šeit Eiropas parlamentā, un uh, viņš tiešām ir parūpējies par lauksaimniecības jomu, un tāpēc, ka jūs esat nobažījies par, ap, par uh, Eiropas Savienības lau, uh, lauksaimniekiem, uh, Es esmu tikpat nobažījusies par lauksaimniekiem Lielbritānijai, jo viņiem ir pavisam neliela balss. Interesanti, kāda būs gal galā politika attiecībā uz uh, Lielbritānijas lauksaimniekiem. Runājot par 2018. gada budžetu, vislielākā problēma ar mūsu budžetu Eiropā ir tāda, ka mums ir uh, jau uh, iestrādāts ceļš, bet uh, mēs virzāmies uz priekšu un ir nepieciešama, protams, elastība. Tiešām, es tiešām ceru, ka jūs varēsiet vismaz daļēji nodrošināt to, ko jūs apsolījāt, jo ir svarīgi, lai parlaments atvēlētu lielākus līdzekļus. Runājot par KLP, mūsu diskusiju šodien varam teikt, ka mums ir nepieciešams paskatīties uz to, kādi ir mūsu mērķi un kas mums ir jādara, lai šos mērķus sasniegtu, tā lai veikalos varētu nopirkt nedārgu pārtiku. Paldies, ļoti, ļoti labi skan tā doma, ka varētu pārvaldīt krīzes situācijas lauksaimniecībā varētu varbūt teikt tā, ka mēs drīzāk attīstamies neskatoties uz krīzēm, bet kaut kas tāds interesants tur bija tajā domā. Un tagad Nākamie runātāji. Filipa kungs arī šeit neko neesmu sakombinējies, bet ļoti interesanti bija tiešām tā secība. Un tagad lūdzu nākamais runātais Gugovičs kungs. Hvala lepa za, za, za besedo. Paldies. Paldies par iespēju izteikties un arī par tiešām interesantu uh, runātāju secību. Jā, es nerunāšu par Brexitu, lai gan, protams, mums visiem ir zināms galvas sāpes par to, kā tad attīstīsies situācija, kā būs ar tiem, kas dosies prom un kas ar tiem, kas, kas paliks. Protams, turpmākajos gados būs arī finanšu sekas. Bet lieta, ko es gribētu atkārtot, ir daudzu krīžu problēma Eiropas Savienībā. Un tas attiecas, protams, arī uz lauksaimniecības sektoru. Runājot par salnu, Arī Slovenijā, nu jau otro gadu pēc kārtas. Mēs esam ļoti daudz ko zaudējuši. Man ir trīs hektāri ābeļu, un es domāju, ka šogad būs nevis 120 tonnas, bet labi, ja desmit. Un tas notiek jau otro gadu pēc kārtas. Runājot par reaģēšanu, par par elastību, manuprāt, ir jāskatās uz šīm lietām ļoti nopietni jo subsīdijas, piemēram, e, tādam jautājumam kā apdrošināšana, šīs subsīdijas ir ļoti nelielas, un tieši tādēļ daudz lauksaimnieki neizmanto apdrošināšanas iespējas. Pagājušajā gadā Slovenijā mēs pieņēmām īpašu normatīvo aktu, bet šis eh, likums joprojām nav stājies spēkā, un zemnieki joprojām nav saņēmuši kompensācijas par to, ko zaudēja pagājuši gadu, un šogad atkal ir nepatīkama situācija, bet jebkurā gadījumā mums ir jāsaprot, ka riska pārvaldīšana ir ļoti būtiska nianse, un tas attiecas gan uz tiem riskiem, kas ir saistīti ar tirgus un nestabilitāti, bet arī uz citiem riskiem. Mums ir nepieciešama aktīva politika cīnoties ar klimata pārmaiņām, un mums ir jāsla, jārīkojas pēc iespējas ātrāk, savādāk Slovenijas un Eiropas Savienības ražotājiem būs ļoti plāna maizīt. Nu jā, jā, par klimatu pārmaiņām tur nepieciešams rieģiet ātri. Mums ir no Ungārijas viesi Eldosa kungs. Un ļoti jauki jūs esat klāt. Arī citi, kas ir no lauksaimniecības organizācijas. Un Petir kungs, mēs joprojām esam pie dienvidu tautām. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedniče. E, sasvim je sigurno da trebamo e, osigurati učinku. Paldies, priekšsēdētāji. Ir absolūti skaidrs, ka mums ir jādarbojas ļoti, e, ļoti efektīvi tad, kad mēs tērējam mūsu nodokļu maksātāju naudu. Jāatcerās arī laika aspekti, jo mūsu mērķis, protams, ir aizsargāt iedzīvotāju interesi cevišķi, lauksaimnieku intereses. Krīzes ietekmē lauksaimniecības sektoru, un to krīžu ir daudz, tāpēc ir ļoti pareizi, ja mums ir īpašs budžets reaģēšanai krīzes situācijās. Un, piemēram, Krievijas embargo ļoti negatīvi ietekmē augļu sektoru, arī piena nozare. Pagājuši gadu arī, piemēram, mēs piedzīvojam salnu. Un tagad atkal ir tas pats, un ja mēs saliekam to visu kopā un vēl pieliekam klāt tirgus nestabilitāti, tad varam teikt, ka zemniekiem neklājas viegli. Viņiem ir grūti reaģēt uz visām šīm situācijām dalību valstīm, diemžēl pašām nav naudas, lai varētu uh, uh, reaģēt šajās ārkārtas situācijās. Tāpēc arī visi skatās uz Eiropas Savienību, uz Eiropas parlamentu, un mums ir svarīgi pareizi reaģēt. Šeit mēs runājam par 12 miljoniem lauksaimnieku, kas cīnās un strādā, lai visi mūsu iedzīvotāji būtu paēduši. Lūdzu, Dekastra kungs. Grazie. Paldies, priekšsēdētāji! Daži komentāri no manas puses. Pirmām kārtām paldies Tiboram Canī. Paldies arī Murašana kungam par jūsu komentāriem un par to, ka jūs uh, arī skaidri parādījāt, ka lauksaimniecības politika ir tāda ļoti īpaša politika. Mēs tik tiešām dzīvojam neskaidros, nedrošos laikos. Mums ir dažādi veidi krīzes un arī uh, riski. Mums ir nepieciešams modernizēt Eiropas Savienības lauksaimniecības politiku un jāpalīdz mūsu zemniekiem labāk tik galā ar riskiem. Rīt mēs jau sāksim kaut ko darīt pozitīvu lietas labā, kad mēs balsosim par omnibus regulu. Un tas būs solis uz priekšu riska pārvaldīšanā. Uh, Varu piekrist arī Maginas kundzei. Viņa teica, ka Džims ir ļoti gudrs, bet atgādināšu Agņu kungam, ka kopš 84. gada Lielbritānija, Lielbritānija ir īpašas atkāpes, un tāpēc arī liela daļa no resursiem, ko apvienotā karaliste samaksā, uh, liela daļa tiek atgūta. Labi, paldies. Un tagad lūdzu Dante kungs. Merci, monsieur le président. Je voudrais... Dantēn kungs, jā, paldies. Vēlējos pateikties abiem referentiem un atgādināt, ka e, tad, kad e, pašreizējām periodām tika pieņemts budžets, toreiz tas bija 2013. gadā, visas prognozes par uh, izaugsmi, pieprasījumu patēriņu tika arī paredzēts, ka cenas pieaugs un daži pat norādīja, ka nevajag nekādus krīzes pārvarēšanas instrumentus iekļaut uh, budžetā. Tomēr pasaule ir mainījusies, ir mainījusies paradigma. Pēc 2014. gada viena krīze seko otrai - ekonomiskā krīze, klīmata krīzi, uh, Eh, arī eh, morālā, sociālā krīze un eh, Tādēļ es domāju, ka lai arī kādas vajadzības būtu mūsu nozarē, it īpaši mēs tagad arī runājam par migrantiem Eiropā, tā tad mums vienmēr būs nepieciešama stipra lauksaimniecības politika ar atbilstošu finansējumu. Paldies, tagad lūdzu komisijas pārstāvis Hauslara kungs no Eh, Agri ģenerāla direktorātu. Paldies! Es domāju, ka es varu pavisam īsi nu, izteikties. Varu atgādināt to, ka komisija labprāt reaģēja, Eiropas piemeklē krīze. 2015., 16. un 17. gadā mēs esam nākuši klajā ar 1,7 miljārdiem eiro eiro priekšlikumu, kā varētu risināt uh, Krievijas embargo situāciju. Manuprāt, tā ir diezgan liela summa. Un uh, paldies arī parlamentam par ļoti ātru reakciju. Kā jau daudz ir teikuši, kad, uh, sanāk, kad, kad ir krīzes situācija, ir jārieģie pēc iespējas ātrāk, un tas bija iespējams tikai un tādēļ, uh, ka jūs uh, ļoti ātri reaģējat un mūs atbalstījāt. Uh, Jau tagad varu teikt, ka 2018. gadā budžeta projektā būs daudzu uh, pārtikas jomas uh, instrumentu atbalsta pasākumi, kā jau daudz ir teikuši, ir nepieciešams turpināt atbalstīt um, zemniekus, kas cieš no krīzes. Ļoti konkrēta lieta, par kuru runāja arī referents, par to, ka ir jābūt pietiekamam elastības eh, iespējām 2018. gada budžetā lauksaimniecības sektorām. Protams, komisija to vēlas, bet te pašā laikā runājot par 18. gada maksājumu kredītiem un 20. gads arī tur gan būs mazliet sarežģītāk, tāpēc, ka struktūra fondām, protams, būs eh, lielāki maksājumi paredzēti, un tas nozīmē, ka manevrēšanas uh, iespējas attiecībā uz maksājumu kredītiem uh, būs ierobežotāka, un tas, protams, ietekmēs arī lauko attīstību. Bet es domāju, ka lielākā daļa komentāru būs pozitīvi, jo jūs redzēsiet komisijas priekšlikumu, kas tiks piedāvāts māja beigās, un noteikti šeit varēs pamanīt uh, abu institūciju kopīgu priekšstatu par to, kā arī kādam ir jābūt 2018 gada budžetam. Liels paldies! Un tagad lūdzu mūsu referents Zikfrid uh, Marašanis varētu pavisam īsi pateikt savu viedokli. Paldies, priekšsēdētāja kungs, tik tiešām īsi, jo es pašā sākumā runāju ļoti daudz. Pirmām kārtām paldies, kolēģi, par to, ka jūs man, man sniedzāt labāko ieskatu tajā, kādas ir lauksaimniecības sektora prioritātes turpmākajos gados. Alberts Des ļoti labi mums paskaidroja, cik daudz mēs jau esam panākoši ar to, ka sniedzam labu atbalstu lauksaimniecībai, tāpēc arī ļoti labi, ka Eiropas Savienības izdevumi lauksaimniecībā, kā investīcijas eh, droš, pārtikas drošībā un eh, jauni eh, lauko atbalstā uh, un tajā arī, ka lauksaimniekiem tiek nodrošināts darba vietas un arī cevišķi satiecās uz mazām un uh, vidējām lauksaimniecībām un uh, lauku attīstību, attīstības atbalsta kopumā. Un arī teica, kā Garcijas kundze, ja mums ir jāmeklē jaunas prioritātes, un es jau pieminēju to pašā sākumā, ja mums rodas jaunas prioritātes, ko mēs neparedzējam daudz gadu finanšu plāna sākumā, uh, Mm, tas nozīmē, ka mums ir jābūt jauniem finanšu resursiem, eh, ir eh, jāizmanto šie jaunie resursi, nevis jāatņem no KLP. Arī no, lauks, nu, arī no Lielbritānijas puses ir jāskatās uz lauksamniecību pareizi. Jā, šajā gadījumā KLP jomā La, Lielbritānija iegulda un tā saņem tikai daļu, taču citās jomās Lielbritānija drīzāk ir saņēmēji, tieši tādēļ, ka Uh, tieši tādēļ, ka Lielbritānijas uzņēmumi un uh, universitātes un pētniecības iestādēs darbojas uh, ļoti plaši, tie saņem arī ļoti lielu atbalstu. Bet, ja mēs ļoti godīgi skatāmies uz situāciju, mums ir jāpasaka, jā, ka viņi ir saņēmēji. Kolēģi, turpināsim dialogu, ir ja sevišķi pēc tam, kad komisija nāks klajā ar budžeta projektu. Uh, un būs ļoti konkrēti skaitļi, un Tibors ieliks arī visus šos komentārus savā atzinumā. Komisija būs ļoti konkrēti skaitļi, es tiešām gaidīšu arī tad uh, jūsu komitejas komentārus. Un lai pēcpusdienā jums ir ļoti jauka programma. Liels paldies jums! Jūs dzirdējāt ļoti daudz komplimentu. Nu, varbūt vēlāk es pastāstīšu par to, bet tagad lūdzu Šanī kungs. Uh, thank you very much. Liels paldies, godātie kolēģi. Manuprāt, uh, šī diskusija ir bijusi viena no auglīgākajām, kādas jebkad ir notikušas šai komitejā, uh, jo akcenti un prioritātes ir pareizi noteikti un šis darbs ir labi sadalīts starp budžeta un lauksaimniecības komiteju. Sadarbība bijusi laba. Un vēl tikai gribu piebilst, kad mēs runājam par naudu, bet būtībā jau par politiku. Mums joprojām būtu jāuzsver, sakot, ārpasaulē, padomē, komisijai, ka uh, lauksaimniecības politika. Kopējā lauksaimniecības politika ir viena no pamatvērtībām Eiropas Savienībā. Tā nav vienkārši kaut kāda nozares lieta. Un tādēļ mums ir jādomā par to, kā attīstīties tālāk, un daudz kolēģi arī to pieminēja runājot par izmēģinājumu projektiem, sagatavošanās darbībām, tās būtībā ir tādas kā laboratorijas, kur mēs veidojam nākotni un meklējam iespējamos uh, veidus, kā uzlabot uh, situāciju mēs jau ne tikai vēlamies uh, saglabāt uh, pašreizējā veidā lauksaimniecību, mēs gribam saglabāt lauksaimniecību tiešām, bet ja mēs gribam nosūtīt stipru signālu, vēstījumu Eiropas uh, pilsoņiem, mums ir jādomā par lauku atzimšanu, par varētu teikt renesansi. Paldies! Tik daudz priekšlikumu ir izskanējuši dažādi komentāri, pat komplimenti. Un tieši tādēļ jums pilnīgi rodas tagad pienākums strādāt ļoti veiksmīgi un tiešām novēlu jums labu sadarbību. Un tagad ir 29. 30. mais, kad būs priekšlikums un budžetā, budžeta komitejā ir paredzēts izskatīt to jūnijā. Un jūlija pirmajā sesijā mēs izskatīsim to plenārsēdē. Un Tagad lūdzu. Aicinu jūs turpināt sadarbību. Vēlreiz paldies, un tagad ir piektais darba kārtības punkts - Eiropas Savienības un Čīles Republikas nolīgums par bioloģisko produktu tirzniecību. INTA komisija ir atbildīgā komisija, un komiteja un no mūsu puses ir Agilēra Garsie kundze. Nu tad lūdzu. Gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, gribētu jūs īsumā iepazīstināt ar šo vienošanos, ar tās būtību. Tātad tā ir vienošanās starp Eiropas Savienību un Čīles republiku, saskaņā ar kuru ir paredzēta starptautis ka starptā, savstarpēja bioloģisko produktu tirzniecības standārtu atzīšana. Nu, šis ir tāds uh, diezgan tehnisks jautājums. Zālē ir komisijas pārstāvs, un man ir uh, pāris jautājumi par šo uh, nolīgumu. Šobrīd uh, ir notiek sarunas par vairākiem tirzniecības nolīgumiem, bet šis ir uh, nolīgums, kas attiecas tieši uz bioloģiskiem produktiem. Un ja mēs domājam par jaunās paaudzes nolīgumiem uh, šajā jomā, tad šis ir viens no uh, šiem jaunās paaudzes nolīgumiem par bioloģiskiem produktiem. Atsevišķi Kaķus Čīles izstrādājums var tirgot, citi ir izslēgti, kā piemēram lobarību un akvakultūras ražojums. Es tā saprotu, ka iemesls ir tāds, ka viņu standarti nav tikpat augsti kā mūsu standarti Eiropas Savienībā šais jomās. Un šeit ir divas problēmas saistītas ar uh, šo nolīgumu. Tātad tas, tā ir pirmā reize, kad tiek slēgts šāda augsta līmeņa vienošanās, un jauninājums ir arī tāds, kā pirmo reizi šīs nolīgums atzīst ekvivalenci. Ekvivalenci starp noteikumiem, kas ir spēkā Eiropas Savienībā un uh, valsti, ar ko šis nolīgums tiek slēgts šajā gadījumā uh, Čīlē. Tā kā es esmu, es esmu informēta, ka šobrīd mums ir noslēgti nolīgumi ar 40 valstīm, bet uh, neviens no šiem uh, dokumentiem, uh, nolīgumiem ne neparedz uh, bioloģiskās lauksaimniecības atzīšanu šais valstīs. Un pirmo reizi uh, šāda vienošanās ir nolīguma formā, un uh, šis nolīgums atzīst ekvivalenci. Gribētu teikt visiem komitejas kolēģiem, ka šis nolīgums jau ir parakstīts un ratificēts, un tagad mums notiek debatas par to parlamentā. Es zinu, ka tā ir parastā procedūra, bet man tomēr šķiet, ka šī procedūra nenodrošina to, kā parlamenta viedoklis tiktu atbilstoši ņemts vērā un respektēts. Ja mums jau šis līgums tā tad ir parakstīts un jau ir ratificēts starp Eiropas Savienību un Čīli. Rīt Inta komitejā, kur ir atbildīga pār tirzniecības nolīgumiem ar trešām valstīm, notiks diskusija par šo jautājumu. Jā, tās ir, nu, tās parastās procedūras. Tomēr Mm, es atkārtoju, manuprāt, šī, šī procedūra nepietiekami respektē Eiropas parlamentu, jo šis līgums, kā jau es teicu, ir parakstīts, un mēs tikai varam piekrist šā nolīguma noslēgšanai vai nepiekrist. Atzinumā es eh, runāju par vairākām lietām. Pirmkārt, ka tiek uh, pārskatīta regula par uh, bioloģisko lauksaimniecību. Un tagad šis nolīgums tiek parakstīts pirms vēl ir pabeigts šis pārskatīšanas process, un tas atbilst uh, iepriekšējai regulai, bet šobrīd mēs pārskatām šos noteikumus. Tas nozīmē, ka uh, viss šis uh, nolīgums būs jāpieskaņo jaunajai regulai, kad tas stāsies spēkā. Otrs jautājums ir kāda būs ietekme, kad uh, tiks parakstīts šis uh, tātad nu, pēc šī uh, nolīguma noslēgšanas. Būtu jāizvērtē ne tikai ietekme pēc tam, bet arī situācija pirms tam varbūt arī kaut kāda iepriekšējā ietekme ratificējot nolīgumu ar trešo valsti. Šo, šobrīd ir runa tikai par bioloģiskajiem produktiem, un pēc tiem ir uh, liels pieprasījums, lielāks uh, pieprasījums patiesībā nekā ražošanas apjoms. Eiropas Savienībā ir uh, vairāk importē no Čīles šādus ražojumus nekā uh, eksportē un uh, katru gadu šis apjoms ir pieaudzis pēdējo desmit gadu laikā par pieciem procentiem. Un Eiropas Savienība pati nespēja nodrošināt pieprasījumu. Protams, man ziņojums uh, ir jums uh, izsūtīts, mans atzinums ir izsūtīts. bet uh, saskaņā ar procedūru mēs tātad varam tikt uh, piekrist šim nolīgumam vai, vai nepiekrist, un citu iespēju mums nav. Tā nu, kā mans atzinums būtībā attiec uz nolīgumu, kas jau ir parakstīts un ratificēts. Un man ir konkrēts jautājums komisijas pārstāvim. Gribu jautāt, kādēļ? Šis, šī sadaļa par lauksaimniecības produktiem uh, ir uh, izņemta ārā no kopīgā tirzniecības nolīguma, par ko šobrīd notiek sarunas ar Čīli, un kāpēc uh, tagad šis, šī daļa jau ir pārakstīta. Līdz šim mēs izvērtējām ekvivalents administratīvā līmenī. Bet ko nozīmē tagad standartu ekvivalence šādā nolīkumā? Man, mans viedoklis ir uh, pozitīvs, kaut arī es teicu, ka man nepatika procedūra. Un uh, tas sakāms ne tikai par šo nolīgumu, bet uh, tas ir tāds vispārējs komentārs un būtu jāpardo, jāpadomā par to, kā rīkoties turpmāk, jo šo kritiku mēs atkārtojam atkal un atkal par to, ka trūkst atklātības, ka pietrūkst informācijas. Un kāda jēga būtībā mums tagad to izvērtēt, ja viss jau ir parakstīts un ratificēts. Līdz ar to šī procedūra būtu jāuzlabo un jāpārskata. Bet, kā jau es teicu, mans vērtējums ir pozitīvs par šo nolīgumu, bet uh, man tā tad bija divi jautājumi attiecībā it īpaši uz standarta ekvivalents. Paldies, sāksim tad diskutēt. Katram ir pusotra minūte un tā kolakungs, jūs esat pirmais. Thank you, chair, dear colleagues. Yeah. Paldies, kolēģi, godātie kā jūs zināt, es arī darbojos Inta komitejā. Šis, šī būs pirmais nolīgums par bioloģis ķīmiskiem uh, produktiem, ko noslēdz Eiropas Savienība. Šī nozare pastāvīgi pieauga apjomā, un pēdējo desmit gadu laikā šī izaugsme ir turpinājusies. Čīle ir uh, tā Latīņa Amerikas valsts, ar kur mums tirniecībā ir vismazāk uh, problēmu, mums ir kopīgas vērtības. Tāpat ir jāuzsver, ka šis nolīgums būs uh, jāgroza pēc tam, kad tiks pabeigta attiecīgās regulas pārskatīšana. Tāpat uh, svarīgi ir uh, veikt ietekmes novērtējumu, jo tā ir Tas ir pirmais nolīgums par uh, bioloģiskās produkcijas mārķēšanu, un tādēļ būtu jāizvērtē tā nozīme un ietekme. Paldies, nākamais runātājs Lozokungs. Atkal šīs brīvās tirzniecības nolīgums atkal pastiprinās konkurenci Uh, Eiropas ražotājiem. Tātad būs uh, augļi, dārzeņi, kas tiks ievesti no Čīles un uh, kas būs tātad atkal sarežģījums radīs mūsu ražotājiem. Šī sistēma ir absolūti nekonsekventa un muļķīga un noved pie negodīgas konkurences. Man ir jautājums, kā, kād, kāds labums mūsu ražotājiem un patērētājiem ir no šāda nolīguma, par kādu tām cenām tis, tiks tirgots augļu un dārzeņu. Uh, tad mērķis ir uh, mums Eiropā ēst veselīgāk, atbalstīt uh, īsos aprites ciklus, un kāda jēga tagad importēt, vēst tūkstošiem kilometru no Čīles šos ražojumus, jo taču tas viss veicina CO2 izmešus un siltumnīca efekta gāza izmešus, bet mums vajadzētu vairāk patērēt vietējos ražojumus, vietējo produkciju. Paldies! Anagan kungam vārds. Kad pirmo reizi izlasījuši šo darba kārtības punktu, nu tad es to pārlasīju atkal un atkal, nu nevarēju absolūti saprast. Pilnīgi izklausījās kā šokolādes plīts, šokolādes kurstenis, nu nu, es nezinu, kā cilvēks izprot jēdzienu bioloģiskā pārtika, ja tiek iztērēts milzīgs apjoms degvielas, šī uh, ražojumi tiek vēsti pāri no otras pasaules malas, nu kādēļ nevar to visu saražot uz vietas? Nu kā var kaut ko tādu marķēt kā bioloģisku, ja tas vēsts no pasaules otras malas? Nu, viens no pamata elementiem bioloģiskā lauksaimniecībā ir tas, ka šie ražojumi netiek vēsti tā lielus attālumus. Dienā no kungs nevēlas uzstāties. Andriju kungs. Paldies, priekšstādātā. Eh, es gribētu atsaukties uz Klāras Agilēras uzdoto jautājumu. Es viņu atbalstu. Būtībā mēs kolektīvu šo jautājumu uzdodam ir šie bioloģiskās lauksaimniecības standarti, no otras puses ir Uh, nu, Eiropas normu attīstību, jo mēs pārskatām attiecīgo regulu. Un es domāju, ka vis, nu, šis nolīgums, tātad mums jāsaka par to jā vai nē, bet vajadzētu varbūt pagaidīt uz šiem jauniem noteikumiem, jo tas mums tagad ir jāapstiprina nolīgums, kas jau ir pārakstīts, un mēs tagad jāsaka jā vai nē, nu, par uh, vietējo uh, ražošanu. Nu, uh, ir uh, bioloģiskās lauksaimniecības jomā trešās valstis, kur nav atbilstošās likumdošanas, bet tad mums ir jā jāpanāk vienošanās par ekvivalenci uh, ar tām valstīm, kam šāda likumdošana ir spēkā, un tas ir Čīles gadījums. Un, manuprāt, mums būtu šie traģektorija jāizvērtē, jo pieprasījums ir lielāks nekā piedāvājums Eiropā, un, teiksim, uh, nevar jau vienkārši pieņemt lēmumu par to, ka ir vairāk jāražo šādi izstrādājumi Eiropā, bet jāveicina tā vietējā ražošana, un tādēļ ir arī jāpārvalda ja, importa apjomi, importa plūsma, bet mums ir jāzina, uz ko mēs virzamies, mums jāzina, kāda pašreizējā situācija un tādēļ uh, mēs tiešām gaidām atbildes uh, Klāras Agi, Agilēras uzdoto jautājumu. Tagad vārds Sēnras kundzei. Paldies, priekšsēdētā. Iesākumā teikšu, kad ir runa par procedurāliem jautājumiem, es pilnīgi piekrītu Agilēras kundzes sacītiem. Runājot par lietu pēc būtības, tad es tomēr te nepiekrītu. Es nepiekrītu tam, ka pastāv šādas nolīgumas. Tāda man nostāja ir negatīva, jo manā skatījumā bioloģiskā ražošana nav saistīta tikai ar, ar ražošanu vien, jāņem vērā darba vietas, cilvēku darba apstākļi, kad viņi strādā šajās ražotnēs, ražotnē jābūt netālu no viņu māju vietas, un modelis arī nedrīkst pieļaut paaugstināt <clears throat> siltumnīca efekta gāzu emisiju, jo tas ir saistīts ar klimatu pārmaiņām. Pastāv alternatīvas ne tikai attiecībā uz bioloģisko lauksēmniecību, bet galvenais te ir vietēja ražošana Eiropas Savienībā. Tā ir uh, nozara, kas ir attīstījusies daudzās dalībvalstīs. Jāskatās uz to, lai tiktu ražoti sezonāli produkti. Un plaša apjoma starptautiskā tirzniecība un preču aprite pa visu pasauli manā skatījumā ir pilnīgi pretēji tam ieguldījumam, ko varētu sniegt sabiedrībā un ražošanā. Uh, Uh, bioloģisko ražošanu. Paldies. Pētīra kundze, paldies priekšstādātājiem. Vienošanās uh, nolīgums starp Čīli un Eiropas Savienību nav maināms pašreizējā stadijā. Mēs varam to atbalstīt un varam izmantot šīs diskusijas, lai paraudzītos uz Eiropas parlamenta lomu šādu nolīgumu sarunu gaitā. Es domāju, ka e, Eiropas Sanības lomai šeit jābūt spēcīgākai. Jauki, ka Čīle varēs eksportēt savus preces uz Eiropas Savienību, tā skaitā arī vīnu, taču e, Eiropas Savienība rīkosies tāpat un eksportēs mūsu Eiropas vīnu šķīli. Tāpēc Es domāju, mēs šeit varētu gūt mācību no šīm debatēm, proti, kādi ir efektīvi pasākumi, ko var ieviest Eiropas Savienības līmenī, lai palielinātu ekoloģisko ražošanu Eiropas Savienībā, jo acīm redzot tirgu pastāv pieprasījums, cilvēki vēl zināt, ko viņi patērē, un viņi ir gatavi maksāt vairāk par augstas kvalitātes preci un 5% palielinājums gada griezumā nav pietiekams. Mums kaut kas te sakrā jādara. Paldies! Jā, dank, Herr Vorsitzende. Ich habe mich deswegen. Paldies, priekšsēdētāji, lūdzu vārdu arī uh, atbalst, gribēju atbalstīt kolēģi teikto, ka mums vairāk jāpatērē vietējie ražojumi un uh, ka um, um, jāpievērš uzmanība bioloģiskā fokusa zonām ir, uh, teiksim, uh, ja mēs Uh, aizliedzam augu aizsardzības līdzekļu izmantošanu, tad uh, noteiktas kultūras vairs nevarēdzēs izmantot un būs tas viss jāimportē no Latviju Amerikas, kur šie auga aizsardzības līdzekļi ir atļauti. Paldies, tagad lūdzu Agri, ģenerāla direktorāta pārstāvē Benita Salas kundze. Nē, atvainojiet. Nē. Atvainojiet, kundze. Agju kungs vēl gribētu izteikties, lūdzu. My, uh... Es tā biju domājis, ka manu kartīti jūs uh, uzreiz redzēt, negribēju jau izbojāt jūsu <laughs> norisi. Nu, bioloģiskā lauksainiecība ļoti subjektīva lauksainiecības nozara. Es uh, jums sniegšu Piemēram, man ir daudzas privās krējienistes, un viņām tiek barots uh, uh, organiskais proteīns. Un es varu tad uh, no tā iegūto preci tad uh, pārdot tālāk uh, uh, lauksemniekiem, kas to var izmantot kā mēslojumu. Bet Eh, nevar zināt, ar ko šīs eh, viss tas esmu barojis. Tas skaidrs, ka mums ir nepieciešams nepārprotams marķējums. Ir citi bioloģiskie lauksemnieki, kas saka, ka ražošanas vietas daudz svarīgāka par uh, citu izprat par bioloģisko ražošanu. Viņiem ir pilnīgi nepieņemami, ka par bioloģisku pārtiku uzskata tādu, kas ir apceļojis visu pasauli pirms nonāk, nonāk veikalu plauktos. Uh, Bioloģiskās preces ražotāji pieprasa atbilstošu marķējumu, no kurien šī pārtika nākusi, kā tā ražota. Es nedomāju, ka jūs e, te varat visu regulēt. Paldies. Paldies. Lielas paldies, saka komisijas pārstāve. Es pateicos deputātiem par šīm diskusijām, kas ir izgaismojušas bāžas. Pievērsīšos procedurāls taps jautājumiem. Nu, nebija priecīgi dzirdēt, kad Agilēras kundze sacīja, ka mēs neizturamies ar izteikt cīņu pret parlamentu, bet patiesībā mēs darām visu, lai parlamentu ņemtu vērā savā darbībā, un mēs izturamies pret parlamentu ar cieņu. Kā sacīja Gilers kundze, arī šajā gadījumā mēs ievērojam parasto procedūru. Šis formāts ir apstiprināts pat divreiz. Pirmēro reizi, kad 2015. gada novembrī sākās sarunas, un otrais tas notika, tad, kad tika parafēts šis eh, nolīgums pagājušajā gadā. Tātad divreiz tā notika. Taču jums šķiet, ka ka neesam izpildījuši savu pienākumu pret jums, tad var tikai atvainoties par to nebija nodoma neizrādīt pret jums cieņu. Nu, tagad tālāk, eh, kā šis nolīgums saistīts ar sarunām, kas pat labam norisinās. Šis nolīgums attiecas tikai uz bioloģiskajiem produktiem. Mēs esam sākuši sarunas ar eh, Čīli pēc Čīles institīvas, bet vēl nav sākušie, sākusies darbs pie nolīguma par eh, attiecībā uz citām precēm, un arī pirms vasaras tas vēl nenotiks. Šis nolīgums atzīs noteikums un nekādā veidā neatiec, neat, eh, nepiekāpjas tirzniecības jomā, bet te ir runa par ražošanas un kontrolas sistēmu eh, vienādošanu. Mūsu noteikumi tagad ir vienādi, un līdz ar to Čīles prece var nonākt ēst tirgu bez papildu prasībām, un tāpat ir arī ar precēm pretējā virzienā, tātad no ēs uz Čīli. Nolīguma teksts, kāds tas pat laban ir, paredz pielāgošanas mehānismu. Jā, sarunas par izmaiņām noslēgsies veiksmīgi citādi. Mums būs ļoti grūti noslēgt šādu veidu nolīgums. Vēl arī vēlos atgādināt, ka šis ir pirmais nolīgums, kas ir mūsu rīcībā, kur ir runa par savstarpēju atzīšanu bioloģiskajā ražošanā. Mums ir tādi noteikumi uh, saskaņā ar padomus piešķirto mandātu. Un te nav runa tikai par vienpusēju procedūru un regulu atzīšanu, kad uh, valsts pieprasa tādu savu likumu un procedūru uh, atzīšanu. Un tad mēs pieņemam lēmumu, vai preces var nonākt mūsu tirgu. Taču nebija paredzēta līdz šim savstarpējumība, un tagad tā ir paredzēta. Kā jau tik minēts, bioloģisko produktu ražošana ir ļoti dinamiska nozare, un uh, dažas preces netiek patērētas uz vietas, un tāda pieprasījums ir arī citos tirgos. Tad Mēs šādi veicinām tirzniecību ar bioloģiskajiem produktiem. Te izskanēja jautājums par ietekmi uz mūsu ražotājiem. Mums e, ir plaša informācija mūsu rīcībā, ievācām informāciju mm, sarunu gaitā ar Čīli, tātad tur bija runa par to, uh, kāds būs eksporta režīms. Visi šie skaitļi ir pieejami, ja kāds vēlas ar tiem iepazīties, tad jūs to droši varat darīt. Bet īsi atgādināšu, ka Čīlē ir 669 bioloģisko produktu ražotāji. Šie ir 2015. gada dati un 65 tūkstoši zemes hektāru tiek izmantoti bioloģiskai ražošanai. 2014. gadā bija 30 tūkstoši hektāru un 30, 350 tūkstoši ražotāju. Es līdz ar to gribu sacīt, ka šis nolīgums ir nesimetrisks. Tas vairāk nāk par labu bioloģiskai nozarei tieši Eiropas Savienībā, un tas arī uh, ir cēmlauzes daudziem citiem nolīgumiem, kas varētu būt tāpat uh, ne asimetriski, ja nesimetriski un vairāk Eiropas Savienības interesēs. Viena lieta šeit eh, vairāk kārt izskanēja, proti vietējā ražošanā. Tas ir svarīgi klimata izmaiņu kontekstā, taču vietēja ražošana nav tas pats, kas bioloģiska ražošana, jo bioloģiskā ražošana atbilst noteikiem noteikumiem protams, ietekme uz klimatu vai uz vidi ir uh, viena lieta, taču tas ir tikai viens no faktoriem. Ir vesela virkne vielu, kas tiek atļauts vai daļēji atļautas arī vietēji ražotiem produktu, lauksamniecības produktiem. Un jūs jau šeit arī sacījāt, ka nevienmēr visi tie noteikumi tiek atainoti uh, Uh, vietēji ražotas preces marķējumā. Šķiet, ka esmu atbildējusi uz visiem jautājumiem, taču esmu gatava atbildēt arī uz tālākiem jautājumiem. Lielas paldies! Paldies! Direktore Skundze, paldies! Tad esat paskaidrojuši situāciju. Jūs pastāstījāt, kādas ir iespējas Eiropas Savienības preču eksportam. Vienmēr ir jābūt ļoti piesardzīgiem. Pat tad, kad situācija mums šķiet nepamatojama no ekonomikas un ekoloģijas viedokļa, jo visu šo preču transportēšana arī ir saistīta ar izdevumiem. Agilēras kundze, lūdzu, jums iespēja atbildēt uz visiem šeit izskanējušiem jautājumiem vai komentāriem. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas pārstāvēja Marija Anhelesku kundzei vēlos sacīt, kad es eh, runāju par procedūru, es nedomāju, ka no Digi Agri vai no komisijas puses nav bijusi pietiekama cieņa. Es vienkārši vēlējos sacīt, ka um, jānodrošina, lai procedūras atbilstoši tiktu ievērotas. Es nesaku, ka tās netiktu, netika ievērotas. Uh, jāievēro procedūra arī tajā gadījumā, kad pienāk brīdis, kad parlamentam ir iespēja paust savu viedokli. Pamatoties visu informāciju, ko jau sacījāt, taču maigi sakoties man šķiet savādi, ka nolīgums jau ir parakstīts. Tirzniecības nolīgumi tiek apšaubīti tagad vairāk kā jebkad agrāk, jo trūks caurskatāmības tā ir cita lieta. Tas nav tas pats, kas būtu par vai pret, taču es domāju, būtu bijis vērtīgi, ja pirms nolīguma parakstīšanas un ratificēšanas Eiropas parlamentam būtu bijusi iespēja iesaistīties nolīgumi jau ir uz galda, un mēs vienīgi varam teikt jā vai nē tiem. Uh, iespējas ir tāds, ka parlamenta loma šeit ir neatbilstoši ierobežota, taču vēlreiz vēlos sacīt, ka procedūra tika ievērota. Es nesaku, ka tā netika ievērota. Te ir tāda vispārīgāka lieta saistībā ar tiesniecības nolīgumiem. Šajā gadījumā procedūra atbilstoši tika ievērota, kā jau vajadzēja. Informācija tika sniegta, nav nekāda problēma bijis ar lauksaimniecības ģenerāla direktorātu šai ziņā ne par ko jums nav šai ziņā jāatvainojas. Te nav runa tik daudz par šo nolīgumu, bet vispār nolīgumu ar trešām valstīm pēdējā laikā tiek apšaubīti. Tātad esam piesardzīgi. Priekšstādāji, kur es tūlīt beigšu tā uzstāšanos, zinu, ka mums principā nav tās laika. Vēlos sacīt, ka bioloģiskie produktiem spēkā ir īpaši noteikumi Eiropas Savienībā. Tad ir arī vietēji ražots lauksaimniecības preces, um, arī tā ir pieprasījums sabiedrību. Šie produkti interesē, jo tās ir svaigas preces, un te arī varbūt tiek risināt klimata pārmaiņu problemātika. Taču nejauksim šīs divas lietas. Šeit mēs runājam par to, ka tiek regulētas mūsu tīrzniecības attiecības ar Čīli bioloģisko produktu jomā. Tāpēc es saku, jā, nu, man labāk būtu paticis, kā ir e, regulēšana bioloģisko produktu kontekstā, nevis, ka tās nav. Tā, tā ir pozitīvi parādīja. Jums vai nu var būt regulēta tirzniecība vai tirzniecība bez noteikumiem. Es iestājos uh, par to, ka ir noteikumi tirniecības jomā un tie tiek īstenot ar nolīgumu palīdzību. Kā jau teicu sākumā, manā skatījumā tas ir solis uz priekšu, jo mūsu stingrākie standarti šajā nolīgumā tiek atzīti. Un tas ir jauninājums. Nu, varbūt eh, kādi kropļojumi attiecībā uz atbilstību vai tā, vai tam līdzīgi, bet katrā ziņā es iestājos par to, lai tirzniecība tiktu regulēta nekā netiktu. Tad liels paldies priekšsēdētāji. Un Ja jūs tas interesē, tad eh, atgādināšu, ka Rīt starptautiskās tirnesības komitejā mēs apsvērtīsim šo jautājumu. Ir tā, ka mēs strādāsim. Mūsu mm, def, deputāts teica, ka mēs varam piekrist un nu, turpināsies viedokļu apmaiņa un tas attiecās uz eko uh, produktu tirdzniecības starp Eiropas Savienību un Čīlu. Paldies mūsu deputātei, paldies uh, komisijas pārstāvēji, paldies arī par visu diskusiju līdz 5. maijām var iesniegt grozījumus. Un uh, turpināsim tagad darbu. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas pārstāvja uzstāšanās pār. Tas būs direktors Dimitrijus no DJ Agri par komisijas ziņojumu par to, kā tiek izpildīts ekoloģiski nozīmīgās platības pienākums saskaņā ar zaļo tiešo maksājumu schēmu. Un kopš 2013. gada mums eksistē zaļināšanas sistēma. Uh, mērķis bija, lai dabas resursi saglabātos, tās ietekmēja maksājumus un iespēja izmantot uh, vide un uh, veicināt klimata, uh, klimata saglabāšanu. Zaļināšana nozīmē to, ka 5% no lauksaimniecības zemes tiks, tiks saglabāti ekoloģiskā līmenī ekoloģiskā, ekoloģiskās koncentrācijas teritorijas. Un, un zaļināšanas ir viens no būtiskākajiem elementiem. Ļoti interesanti, protams, klausīties, ko mums teiks komisija, un tāpēc arī ar lielu interesi klausīsimies, ko mums teiks direktora kungs, kā tas viss tika izmantot, jo šeit tika runāts par 5%. Un lūdzu, Dimitriju, lūdzu, direktora kungs. Oh. Ģenerāldirektora vietnieks, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāja kungs. Godātie deputāti, cienījamies deputāts. Kā jau priekšsēdētājs minēja, Komisija 29. martā 2017. gadā pieņēma ziņojumu par ekoloģiski nozīmīgo platības, platību īstenošanu. Tas ir viens no zaļināšanas elementiem kopējā lauksaimniecības politikai jaunajā periodā. Tātad um, tas ir, tādas ir komisijas uh, juridiskās saistības Es mēģinu izmantot uh, tehnoloģijas. Zaprašām tutai. Mūžu... Direktor, kungs, varbūt jūs varat atnākt šeit, un tad no šejienes daudz labāk viss darbosies. On, I, I es redzu slaidu, saka runātājs. Nu, ceru, ka kāds man palīdzēs ar vizuālo pusi. Tātad mm, tiešā atbalsta regulas um, aktā ir norādīts šis um, pienākums. Un tātad ir jāpaliena ekoloģiski nozīmīgo platību īpatsvars no 5 uz 7 procentiem. Komisija ir pieņēmuši šo ziņojumu Eiropas parlamentu padomu sekretariātu, līdz ar to eh, jūs rīcībā varētu būt arī tad visi ziņojumi. Šis ir pārskats kopīgais eh, izvērtējums eh, diviem pirmiem gadiem, ko, kopš tika ieviesta šī prasība. Un tā tad tiek arī izskatīta iepriek, iespējamā ietekme uz vidi. Šodien vēlos jums pastāstīt par eh, ekoloģiski nozīmīgo platību īstenošanas analīzi pēc diviem gadiem. Un tās sniedzam jaunāko informāciju Parlamentam un padomē kopš eh, pagājušā gada sniedzām jaunāko informāciju par ekoloģiski nozīmīgo platību īsten, noteikumu īstenošanu gadu pēc eh, šī noteikuma stāšanās spēkā. Tad arī skatīsim ietekmes eh, uz vidi aspektus un arī pastāstīsim, kāda eh, ir apsvērumi, kāpēc tiek palielināts šis īpatsvars no 5-7%. Tika veikts analītisks eh, pētījums, ievākti dati, pamatoties uz iepriekšējā gadā jau aizsākto. Šīs zaļais eh, pārskats pagājušajā gadā balstījās uz vienlīdzīgu noteikumu ieviešanu, ņemot vērā. Vairā arī komisijas apņemšanos 2017. gadā aprīlī saistībā ar ekoloģiski nozīmīgām platībām. Komisārs Hogens šādi arī īsteno vienkāršošanas darba kārtību, un kā jūs zināt, bija visaptveroša vienkāršošanas pakotne attiecībā uz zaļināšanu, lielākā daļa attiecās tieši uz ENP, un tas ir arī 2014. gada deleģētais ats, akts 2017. gadā to tad tagad izskata koplēmumu pieņēmumu. Pieņēmē. Vispirms pastāstīšu par ekoloģiski nozīmīgo platību, jeb NP mērķi. Mērķis ir uzlabot bioloģisko daudzveidību. Lauksaimniecībās mērķis tika noteikts, tāpēc, ka bija jānosaka eh, vides um, faktors finansējuma kontekstā. Un arī jā, šādi tiek uh, uzlabot augstnes kvalitāte un saglabāts klimats. E, tur, kur uh, um, aramzeme, lauksaimniecība ir pāri par 15 hektāriem, tad ir jānodrošina arī šīs ekoloģiski nozīmīgākās platības. Katram lauksaimniekam ir uh, izvēle, kāda veida MP viņš ievieš. Viņš var uh, tieši uzlabot bioloģisko daudzveidību. Viņš var veidot, piemēram, grāvjus vai tādas buferu zonas, vai arī viņš var netieši to veicināt, nodrošinot um, augsnes aizsardzību, ieviešot tādas kultūras, kas, piemēram, uh, eh, augsnēs saglabā slāpekli Un eh, katra dalībvalsts pat nacionāla līmenī varēja pieņemt pasākumus, kas vislabāk dara šai jomā konkrētajos apstākļos. Un tad eh, lauksaimnieks varēja izsvērt, kāda ir viņa situācija, lai viņš pats varēja atlasīt ekoloģiski nozīmīgo platību paveidus no uzskaitītā saraksta. Tātad mm, bija jāskatās, kā. Kā tiek uh, uzlabot bioloģiskā daudzveidība katram ekoloģiski nozīmīgās platības paveidam. Un, kā, un faktors ir no 0,3%. Uh, piemēram, um, tādiem kultūrām, kas augsnē saglabās lāpekli līdz pat 2%, tad, kad tiek veidot uh, īpaša ainava. Šajā tabulā jūs redzat datus um, attiecībā uz visām dalībvalstīm 2015. gadā, un tad vairumu dalībvalsts 19 dalībvalsts 2016. gadā. Jūs redzat, ka izmaiņa ir pavisam nedaudz šo divu gadu gaitā. Tas attiec gan uz to, kā nacionālās iestādes uh, regulē šo sistēmu un kā lauksemnieki, lauksemnieki ievēro šos pasākumus apmēram 70% no aramzemes Eiropas Savienībā ir pakļauts šai prasībai par ekoloģiski nozīmīgo platību. Un te ir arī dažas, daži izņēmumi, kā bioloģiskās lauksaimniecības un mazās lauksaimniecības. Apmēram 8, 6, 8 miljoni um, fermu Mm, lauksaimniecība 2016. gadā tika atzīts par tādām, kam jāievēro šī prasība. Un tad būtībā tas, ja mēs eh, piemērojam izvērtējumu faktoru, tad tas atbilst 10%. Tā tad tas ir vairāk nekā 5%, kas tiek pieprasīti. Un eh, dati 2017. gadā šķiet nemainīsies, tendence turpinās. Tagad paraudzīsimies uz kāda veida ekoloģiski nozīmīgās platības eh, lauksaimnieki es ir pieņa, izvēlējušies. Te jūs redzat, ka produktīvā, uh, produktīvā zeme tā tad ir pār pa 92%. 39% attiecas uz kultūrām, kas uh, eh, saglabās lāpekli augsnē, un tad ir um, arī um, citi pasākumi, kas ir jau mazāk apjomā. Tikai 7,5% bija um, tie pasākumi, kas um, attiec, piemēram, uz buferzonām vai uz uh, ainavas izmaiņām. Ja jūs paraugāties, kā dažādie pasākumi sadalās par dalībvalstīm, tad to jūs redzat šajā grafikā. Te atainojas, mm, kā dalībvalstis izvēlas šos pasākums. Deviņās dalībvalstīs ir pat pāri par desmit procentiem no šīm, šīm platībām. Tad ir dažāds sadalījums pa pasākumiem un tas arī ir atšķirīgi dalībvalstīs. Dažās dalībvalstīs slāpekļi uzturošās kultūras eh, parādās vairāk par 5%, vai arī tiek uzskatīti par eh, pavisam nelielu ieguldījumu, lai sasniegtu šo 5% līmeni. Mm, nedaudzā skaitā dalībvalstu slāpekļos saglabājošās uh, kultūras ir vairāk par 5% no visiem pasākumiem. Tagad paraudzīsimies tālāk. Kāda ir jauninājuma šajā ziņojumā salīdzinot ar iepriekšējo ziņojumu? Arī tiek izvērtēts iespējamais ieguvums no ekoloģiski nozīmīgo platību izmantošanas. Tas attiec uz bioloģisko daudzveidību, un uz eh, ekosistēmu pakalpojumiem. Un šajā ziņojumā salīdzinot ar iepriekšējo gadu izspērts solis uz priekšu, ka tiek izvērtāts, izvērtāt potenciālā vidi, ietekme uz vīdi. Un šeit tika pārskatīta literatūra, tas ir, tā ir teoretiski pieeja, un arī tika izveidots tāds kā modeļa instruments eh, kopējā pētniecības centrā. Un šis eh, saucamais kalkulators mm, nāca klajā ar dažiem secinājumiem, ņemot vērā uzbūvi reģionālā līmenī ekoloģiski nozīmīgajām platībām. Tātad tiek apvienots ekoloģiski nozīmīgās platības izvēles visiem lauksemniekiem, skatām trīs līmenis. Tad eh, simulācijas instruments eh, liecina par to, ka vislielākā, vislielākais akcents tiek liks uz augstāko bioloģisko daudzveidību. Tad NAT 3 varētu ja dažādā apjomā uzlabot bioloģisko daudzveidību. Mēs uzskatām, ka vislabākais, vislabākā iespējas bija saistīts ar to, tad, kad tieši ainavas faktors bija visizteiktākais, tad, kad 50% no visām ekoloģiski nozīmīgiem platībām reģionā. Un ar eh, nākošais risinājums ir uh, eh, 70% apjomā tas tika izmantots, kad eh, bija runa par grāvjiem. Jūs redzat, ka izvēle par ekoloģiski nozīmīgo platību, par konkrēto tās modeli ietekmē bioloģisko daudzveidību. Bet te nav runa tikai par e- ekoloģiski nozīmīgu platības izvēli, bet secinājumi ļauj mm, saskatīt, ka te ir arī runa par pārvaldības pratību katram NP tipam un te pārvaldības prasības. Piemēram, attiecībā uz um, dažādo kultūru sajaukumu, um, vai tur būtu slāpe, uh, augsnēs slāpekļi saglabājušās kultūras vai citas. Un tad arī runa par dažādām veģetācijas struktūrām un buferzonu ieviešanu. arī savaļas ziedu sēšana piesaistā aputeksnētājs. Jādomā arī par augsnes eroziju, un tad, ja augsne ilgi tiek atstāta mm, atmatā, netiek izmantoti pesticīdi, tad tas arī um, ietekmēs situāciju. Pozitīvā ietekme ir atkarīga no konkrētās kultūras, no kultivēšanas biežuma un uh, plašas pārvaldības. Tātad, kā būtu jārīkojas tālāk, šie ir galvenie secinājumi šajā pārskatā. Vairums izmaiņu zaļināšanas kontekstā attiec tieši uz ekoloģiski nozīmīgiem platībām. Eh, izmaiņas pieņems deleģēta akta grozījumos. Un te ir runa par eh, šī pasākuma vienkāršošanu. Pieminēšu tikai atmatas periodu. Pamatoties uz šo analīzi, komisijas nostāja tāda, ka tad, ja ir jāpalielina ekoloģiski nozīmīgo platību apjoms no 5 uz 7 procentiem, tad komisija arī secina, ka, ka um, nav vajadzīgs uh, palielināt šo īpatsvaru, bet uh, izmaiņas tieši NP tipā un pārvaldības praksēs būtu labvēlīgāks, no tā būtu lielāks ieguvums. Tad mums šeit jāstrādā pie kvalitātes. Paldies! Lielas paldies par šo ārkārtīgi interesantu prezentāciju. Es. Tad ļausim izteikties vispirms Al Albertam Desam. Lūdzu. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Ah. Paldies arī par šiem vārdiem. Un tiešām bija ļoti plaši, un te pašā laikā varam teikt, ka ir ļoti laba informācija. Nav nemaz iespējams, ka pēc diviem gadiem mēs izvērtētu pozitīvi vai negatīvi, kādi ir rezultāti. Tika runāts par daudziem aspektiem savā reģionā. Es tieši varu teikt, tas ir kādas papildu kultūras, ir bijušas ļoti pozitīvas, un tas ietekmē arī platības. Un ja mēs runājam par buferzonām un par cita veida zonām, tas ekoloģiski ir ļoti pozitīvi, bet Vācijā mēs nevaram izmantot tieši tādēļ, ka ieviešana ir tik ļoti neatbilstoša praksē, ka mūsu zemnieki uh, E, netiek galā, viņi baidās no tā, ka var pieļaut kļūdu. Kā jau ir pieminēts, runājot pār, e, par, par to, ka slāpekļi e, saturošie un saucējošie augi, šie savukārt Vācijā ir ļoti izplatīti, bet pavisam drīz tas viss tiks aizliegts un no Dienvidā Amerikas nāksies importēt soju. Uh, Un uh, viņiem ne, jau nebūs problēma, viņi kādu miljonu tonu pieliks klāt tam, ko viņi jau tagad uh, eksportē uz Eiropu. Jā, kolēģi noteikti skaidri uh, redz, ka mums ir nepieciešams turpināt izmantot šos, šos, uh, šīs īpašas kultūras, kas nodrošina papildu, papildu ziedus, papildu uh, uh, papildu iespējas lauksaimniecībai. Ļoti prātīgi jāpieiet šai lietai un ļoti objektīvi un uh, nekādā gadījumā nedrīkstam rīkoties vienpusē. Varam piekrist tam, ko, kas jau ir pateikts, jo šobrīd tas vienkārši neatbilst realitātei. Paldies! Lielas paldies! Nu jā, varam darīt tā, ka katram ir pusotra minūte, un tagad lūdzu Lazā kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es kā lielākā daļa lauksaimnieku un viņas atbalsta arī viņu arotbiedrība iebilst pret Eiropas komisijas deleģēto aktu, kurš paredz uzspiest papildus prasības attiecībā uz zaļināšanu 2018. gadā, it kā šādu ierobežojumu nebūtu pietiekami ir aizliegts veikt fitosanitāro apstrādi noteiktiem pakšaugiem, it īpaši uh, ekoloģiskās, uh, ekoloģiski nozīmīgās platībās un uh, Tas nozīmē, ka būtībā arī tiek prasīts palielināt atmatā atstātos platības, un tas viss novedīs pie tā, ka trūkstošās olbaltumvielas olbaltums vajadzēs importēt no citām valstīm, un tas viss ir pilnīgi bezjēdzīgi. Paldies, tagad lūdzu kārtīgi, kungs, jums ir pusotra minūte. Lielas paldies un atvainojiet, ka lielu daļu prezentācijas esmu palaidas garām, taču dokuments man ir pieejams. Varam teikt tagad, ka komisijas zaļināšanas noteikumi vienkārši daudzās valstīs neatbilst reālajai situācijai. Ir diezgan liels atšķirības attiecībā uz zemes izmantošanas praksi. Komisijas priekšlikumā mēs varam redzēt, ka no e, zemniekiem un dalību valstīm tiek ļoti daudz pieprasīts un neizskatās, ka būs šie pasākumi īstenoti vispār. Nu, piemēram, īrijā mums ir nepieciešami, e, nepieciešami e, tādi, e, tādas kultūras, ko varētu audzēt vietēji zemnie, zemnieki. Viņi nelabprāt to dara, tikai 25 zemnieki pagājuši gadu piedalījies salīdzinošos pasākumos, un tās attiecās arī uz uh, ekoloģiski nozīmīgām platībām. Mēs varam redzēt, ka šeit ļoti birokrātiska pieeja, un tāpēc arī uh, nelabprāt piedalās mūsu zemnieki. Tiek runāts par dažādiem sodiem un arī par pienākumu visu atspoguļot kartē ļoti precīzi. Jā, dalībvalstis tagad pieprasa minimālu ekoloģiski nozīmīgu platību, apjomu, tas varētu būt papildu spiediens mūsu zemniekiem. Agņokungs. Reakcija, kas noteikti būs lielākai daļai no mums, ir tas, ka viss ir ļoti sarežģīti. Te viss tik tiešām ir ļoti sarežģīti. Un pamata kļūda ir tāda, ka viss tās viss tiek pabāstas pirmajā pīlārā. Labāk būtu vienkārši atbalstīt zemniekus patiešu un viss, bet tagad ir otrais pīlārs. Tur savukārt varētu iekļaut dažādas schēmas, un dalība valsts varēs lemt, kas ir izmantojams viņu teritorijā. Bet ar to nepietiek. Tālāk ir runāts par atmatā atstāto zemi. Manos laikos, kad mums varbūt nebija iespēja uh, nebija iespējas visu kontrolēt, bija tā, ka apmatā mēs atstājam zemi. Uh, tad tas nozīmē to, ka zeme četras gadas, četras reizes bija janvār, taču tas prasīja lielu piepūli, bet vide varētu teikt, ka tas nebija pozitīvi, bet es nezinu, kā ir vai lielāka daļa normāla cilvēka vispār zina, ko nozīmē atstāt atmatā? Nu, daži uztver to tā, ka vienkārši žeme tiek atstāta savā nodabā. Nu, kas reāli nozīmēs to, ka būs vienkārši tādas kultūras, kas pēc tam būs jāravē? Tad būs nezāles tur izaugušas biezā slānī. Nu, tad ir vēl viena lieta, kas, manuprāt, ir milzīga, eh, milzīga pretruna. Mums trūkst olbaltumvielu kultūru, mums ir jāaudze vairāk. Tāpēc varētu teikt tā, ka jā, kāds gribētu subsīdijas saņemt, tad ir obligāti jāaudzē kultūras, kas sniedz uh, olbaltumvielas. Bet te pašā laikā ir nepieciešams varbūt pateikt, ka, ka tad, ka jāpieprasa, lai šīs kultūras tiktu audzētas, uh, tiktu audzētas uh, uh, organiski, tātad bioloģiski, bez uh, pesticīdiem. Uh, bet te pašā laikā ir vēl dažas prasības un vēl dažas prasības, un gal galā tas viss saliekas kopā uz ļoti, veido ļoti sarežģītu sistēmu. Ja mēs tiešām vēlamies, lai pārkšaugi tiktu audzēti, tad mums ir jāsaprot, kāda ir situācija. Jā, deputāti, jaunas tehnoloģijas dažreiz uh, uh, ļauj nodrošināt kaut ko citu, nevajag uzārt zemi tik bieži. Lūdzu, Milleris Kons, paldies priekšsēdētāji, cik labi, ka Des tagad ir pie liberāļiem. Es domāju, ka viņiem, viņiem tur jājūtas ļoti labi, bet varbūt. Tas hat uns jetzt etwa. Komisijas teiktais mums diezgan labi ir precizējis daudzas lietas, kāpēc Mēs tagad runājām par šo priekšlikumu. Var, viņi konstatē, ka nemaz nav nepieciešams palielināt no 5 uz 7 procentiem. Te pašā laikā viņi, varētu, viņi gribētu uzlabot ekoloģiskās um, lauksaimniecības efektivitāti. Jā, mm, zemes, ja mēs runājam par ekoloģiskām uh, zemēm, tad runājot par ekoloģiski nozīmīgām platībām, tad ir jāpasaka runa nav par bioloģisko audzēšanu, bet par to, ka mēs diversificējam un panākam lielāko bioloģisko dažādību. Tātad tās ir pilnīgi normālas platības, vienkārši tās tiek uzskatīts par ekoloģiski nozīmīgām. Par pākšaugiem runājot, ir nepieciešams nodrošināt, lai būtu arvien vairāk pākšaugu, kas tiek audzēti uh, E, mūsu teritorijā, nevis importēti, un lai varbūt nepieciešamības gadījumā vienu reizi pavasarī um, izmantot pesticīdus, bet neturpināt. Ja mēs runājam par pākšaugiem un par to, ka ir uh, nepieciešams nodrošināt arī uh, uztveršanu, slāpekļa uzturēšanu, tad es uzskatu, ka šis delģietais akts uh, pēc būtības neko nerisināja, jo ir nepieciešams vienkāršo situāciju zaļināšanas jomā. No komisijas es gribētu uzzināt, cik lielā mērā šīs pesticīdu aizliegums vienkāršos uh, zaļināšanas. Un tagad lūdzu Dalajera kungs. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātāji. Man tikai viena lieta sakām komisijai. Nu, par laimi tika atzīts, ka pietiek ar 5%, ka nevajag pāriet pie 7%, 5% pietiek, vajag ļaut lauksaimniekiem strādāt. Viņi noteikti labāk zina savu amatu nekā mēs šeit, šajā telpā vai kādi ierēģi komisijas kabinetos. Un nevajadzētu aizbildinoties ar vienkāršošanu, radīt vēl papildus prasības un visu vēl vairāk sarežģīt. Uh, jā, šīs uh, ir dažādas kultūras, dažādi augi, kas aug šajos, šajās atmatās, un ja tā ir labi augi, tad tos vajag atstāt, ja sliktie vajag tikt no tiem vaļā. Un tagad, nu, vismaz uh, mums vajadzētu tad šīs atmats izmantot, uh, kā audzējot augus, ka, kas, uh, ko izma, ko, no kā bites uh, gūst pārtīk, pārtiku, un tas vismaz palīdzētu biškopību attīstīt. Kostingers kundze vēlējos pateikties direkt Pastāru kungam, ka viņš sniedza pierādījums, ka nekas jau nevienkāršojas zemniekiem, bet viss kļūst ar vien sarežģītāk. Es eh, pas, pārstāvu apgabalu, kur mēs neizmantojam GMO un ražojam eh, tikai eh, ražojums, kas, produkts, kas ir bez GMO. Es biju viena arī no parlamenta pārstāvēm eh, sarunās eh, par šiem jautājumiem, un tādēļ mēs arī runājam šeit par ekoloģiski nozīmīgām platībām, nevis par uh, bioloģisko lauksaimniecību kon kontekstā, jo ir jaudze augi, kas piesaista slāpekli, un uh, tas nāk par labu gan ekoloģijai, gan arī dod stimulu ražotājiem, un to visu jau eksperti ļoti labi zina. Un mēs sagaidām no lauksaimniecības ģenerāldirektorāta, lai viņi aizstāv lauksaimniekus. Un šeit ir runa par lieliem arī zaudējumiem, tīri finansiālā uh, ziņā lauksaimniekiem, un uh, pašreiz uh, viss e, šī sistēma darbojas un nav nepieciešams pēc tik īsa perioda atkal tagad visu mainīt un pārveidot. Vārds Dantēna kungo. Paldies priekšsētāji. Nu man šis uh, pētījums šķiet ļoti interesants, ir tīpaši tādēļ, ka mana valsts nav iekļaut pētījumā, lauksaim mūsu valdība nebija spējīga īstenot atbilstoši pēdējās reformas lauksaimniecības politikā. Bet, nu, ko es konstatēju? Uh, ka nu, tādi labi nolūki var novest pie ļoti sarežģītas, neefektīvas sistēmas. Protams, pirms pieciem gadiem šī zaļināšana varbūt atbilda tam, ko sabiedrība vēlējās, un nu, būtu vajadzējis atbalstīt eh, lauksaimnieku pozitīvos centienus, bet tā vietā mēs esam izveidojuši tādu piespiešanas un uh, kontrolas pasākumu politiku, un tādēļ nav jābrīnās, ka uh, lauksaimnieku attieksme kļūst arvien skeptiskāka pret mūsu īstenoto politiku un viņa arvien naidīgāk noskaņa un pret Eiropas Savienību. Mums vajadzētu beidzot sniegt pozitīvu atbalstu un atteikties no šādas pārāk birokrātiskas pieejas, kas mūs novedīs gal galā pie katastrofas. Magines skundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms vēlējos pateikties par šo ziņojumu. Mani interesē iespējamie ieguvumi. Nu, jūs tā vērtējat šo zaļināšanu tā, nu, no birokrātiskā viedokļa. Es gribētu zināt, tā, kā tas reāli ir dzīvē. Nu, šie 5-7 procenti Nu, tas mums pat nav šeit jāieraksta nekādos uh, ziņojumos vai nekādās regulās, ka uh, šīs teritorijas palielināšana notiks uz uh, eh, slāpekļu piesaistošo augu un uh, atmatu rēķina. Un uh, Eh, šeit tātad minētie procenti, eh, kam attiecas uz tādiem, nu, tādām savvaļas eh, vienkārši mēžu pļavām varbūt. Mans galvenais punkts būtu no. Nu, Eh, kur mēs eh, virzāmies nākotnē. Mēs zinām, kādēļ šie pasākumi tika paredzēti un kādēļ tagad komisija domā par nākošo zaļināšanas fāzi. Nākamais runātājs Dekastro kungs. Jā, pavisam īsi. Daudz ko jau kolēģi ir pateikuši, un es vēlējos pateikties arī komisijai par interesanto pētījumu un atgādināt to, cik būtiski ir nepārtraukt šo labo praksi, ko lauksaimnieki ir sākuši īstenot, proti, ka daļa uh, lauksaimnieciskā zemes tiek atvēlēta uh, olbaltumu kultūru audzēšanai un arī tauriņziežu audzēšanai. Un manā valsts valstī 600 tūkstošu uh, hektāru ir atvēlēti uh, bez ģēmo uh, izmantošanas, tātad kultūrām, kas nav ģēmē, un mums ir uh, jādomā arī par kultūrām, kas uzlabo augsnes kvalitāti. Bueno, yo coincido con... Aguilera Skonza. Paldies! Es varu piekrist daudziem kolēģiem, kas jau ir runājuši. Es domāju, ka pētījumi ir ļoti interesanti. Te pašā laikā es līdz galam nesaprotu, kāpēc vispār ir radusies šāda vajadzība. Kāpēc ir nepieciešams nodrošināt ekoloģiski nozīmīgās platības, bet neiekļaut fitosanitārās prasības. Es īsti nesaprotu pamatojumu. Šīs platības, kurām ir nepieciešama labāka biodažādība, bet tas reāli jau notiek. Tā kā Dikastro kungs jau ir teica, paši zemnieki to dara. Un tāpēc Kāpēc mēs mainīsim kaut ko tagad? Es īsti nesaprotu, kam tas ir vajadzīgs. Doma ir tāda, ka mēs šeit nerunājam par uh, ekoloģiskiem produktiem, mēs šeit runājam par uh, ekoloģiski nozīmīgām platībām. Nu, es nezinu. Varbūt tas vienkārši kaut kāds zīmīgs žests, bet es to līdz galam nesaprotu. Es tiešām līdz galam nesaprotu, kam tas vispār ir vajadzīgs. Jā, kā jau ir konstatēts, ir lietas, kas jau tiek darītas. Tās, protams, varbūt neeksistē pārāk ilgi, un tagad mēs vēl kaut ko mainīsim. Vai vienkārši tāda moda mums ir pienākusi? Nu, kā jau teicu, nesaprotu. Pozitīvas lietas jau notiek, mērķi ir sasniegti, biodažādība ir. Viss notiek. Un tagad mēs runājam par olbaltumu vielu kultūrām. Es nesaprotu šo deleģēto aktu un šo priekšlikumu. Es tiešām nesaprotu, kam tas ir vajadzīgs. Lielas paldies, direktora kungs, tagad jums ir iespēja izteikties, lūdzu. Lielas paldies! Pirmām kārtām vēlos runāt par šo ziņojumu. Jo mērķis, protams, bija ir jums prezentēt uh, šī ziņojuma secinājumus. Nu, ir skaidrs, ka ziņojums pats, ka, kas iekļaujas izvērtējumā attiecībā uz KP, tas, protams, nozīmē to, ka rodas papildu elementi, piemēram, vienkāršošanas priekšlikumi, ko deleģētais akts paredz īstenot. Pirmām kārtām runājot par ziņojumu, mēs centāmies jums sniegt uh, informāciju, kāda šobrīd ir situācija pēc uh, diviem gadiem, kā lauksaimnieki un dalību valstis atbilst noteikumiem par ekoloģiski nozīmīgajām platībām. Šī ir informācija vienkārši no dalībvalstīm, kāda šobrīd ir situācija. Varam teikt tā, ka 90% gadījumos mēs šeit runājam par to, ka lauksaimnieki ir izvēlējušies produktīvas platības vai potenciāli produktīvas plasi, prat, platības. Jā, biodažādība ir jānodrošina. Mūsu mērķis bija nākt klajā ar dažiem stimuliem un atteikties no elementiem, uh, kas e, zemniekiem neļauj izvēlēties šāda veida risinājumus. Tāpēc arī bija šī pakotne ar delģētajiem aktiem, un šeit runa nav tikai par to, ka tiek e, aizliegt auga aizsardzības līdzekļi. Nē, te ir e, visaptveroša pieeja, kurā ir daudzi elementi. Kaut kas nedarbojas? Tātad, runājot par par to, ka ir jāizvērtē ietekme. Kā jau pieminēju, šobrīd mēs runājam ļoti teorētiski. Tas ir balstīts uz literatūras uh, analīzi un uz modeļu izskatīšanu. Mēs neesam šobrīd ļoti apmierināti. Viss pagaidām notiek tiešām teorētiski, hipotētiski, vienkārši mums pietrūkst informācijas. Ekoloģisku nozīmīgo platību kalkulatoram bija jādarbojas uh, lauksaimniecības uh, līmenī un tas nozīmē, ka mums ir jāturpina strādāt. Un līdz šī gada beigām doma ir pabeigt zaļināšanas pārskatīšanu, un tad 18. gadā, kad mēs runāsim par KLP uzraudzības variantiem, tad mēs noteikti varēsim komentēt ļoti konkrētu informāciju, ko būs sniegušas dalību valstis par to, cik efektīvi atsevišķi KLP instrumenti. Ekoloģiskā ekoloģiski nozīmīgās platības tika, tā, tika ieviestas, lai nodrošinātu biodažādību un aizliegtu augaisardzības līdzekļu izmantošanu. Ņemot vērā to, ka tika izmantotas produktīvas vai potenciāli produktīvas platības, tas tikai pastiprina šī mērķa sasniegšanu. Mūsuprāt, KLP iekšā ir pietiekams apjoms, lai nodrošinātu pākšaugu. augu audzēšanu. Mēs šeit runājam par milzīgām platībām, un aptuveni 40% no šīm platībām varētu būt izmantota. Šeit mēs runājam par slāpekli uzturošajām kultūrām. Nevajadzētu mums salikt kopā vairākus mērķus. Mums ir nepieciešams, protams, nodrošināt uh, olbaltumvielām bagātu produktu ražošanu Eiropā, Un atcerieties arī, ka ir jāaizsargā auge. Jautājums ir šobrīd par to, kādi instrumenti eksistē, kā dalība valstis šos instrumentus jau tagad izmanto un kādi varētu būt pamudinājuma paplašināt izmantošanas iespējas. Protams, mēs varam runāt par to, cik lielā mērā šī pakotne, eh, kas ir paredzēta, lai vienkāršot procedūru, cik lielā mērā tas viss tiešām kaut ko vienkāršo. Mums šķiet, ka Mēs vienkāršojam izvēli. <coughs> Un tāpēc arī varbūt mūsu zemnieki gribēs vairāk izmantot ar ainavu saistītus instrumentus, ja mm, varbūt runa būs par kādiem krūmiem vai kaut ko citu. Šeit vienkārši mēs atteiksimies no sarežģītības elementa, un tad zemnieki un, dalī, un dalību valstis būs pamudināts izmantot to visu. Varam teikt, ka konkrētas detaļas, nu kā jau es pieminēju, delģētais akts par vienkāršošanu un zaļināšanu, tas šobrīd tiek uh, pakļauts uh, pastiprinātai procedūrai. Jā, mēs turpināsim, protams, diskutēt, bet mēs labprāt vēlreiz atgriezīsimies, vēlreiz runāsim, vēlreiz runāsim par šī normatīvā akta elementiem, bet um, šeit varētu pabeigt savu stāšanos. Paldies! Liels paldies, direktora kungs! Un lūdzu, Desa kungs, jūs varat izteikties. Jā, fin dank, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu vēl piebilst uh, komisijas pārstāvim. Mēs lūdzām uh, komisijai uh, sadalīt šos iesniegtos 14 um, īstenībā īstenošanas aktus, un viņš iesniedza visus 14 tiesību aktus kopā, un tos uh, e, neiesniedz atsevišķi, un tādēļ mēs arī nolēmām uh, tos visus noraidīt, un mēs nepieļausim, ka komisija cenšas ierobežot mūsu tiesības šeit parlamentā. Un uh, izskatās, ka uh, Uh, nav šeit nekādas izpratnes par reālo situāciju lauksaimniecībā, un tādēļ mēs nepieļausim, ka tādi cilvēkam nav nekādas saprašanas par reālo lauksaimniecību, mums te diktēs savus noteikumus. Atvainojos par šādiem asiem izteikumiem. Paldies! Mēs pēc tam atgriezīsimies pie šī temats priekšstādātājs. Alberta, tev ir taisnība. Tu, tev ir saikne uz vietas, tev ir saziņa ar lauksaimniekiem, tu zini, kā tas notiek, tev ir labs priekšstats par šo situāciju, un mums ir ļoti svarīgi panākt šo zaļināšanas vienkāršošanu. Tas ir kas tāds, kas. Uh, ļaus mūsu darbībai būt redzamai un ir nu, tātad jābūt neatlaidīgiem un tā neatlaidību mēs uh, esam piedzīvojuši, mēs redzam, ka ir nepieciešama vienkāršošana. Paldies par visiem šiem elementiem, kas tika sniegti. Kā jau es teicu, mēs uh, ātri atgriezīsimies pie šī temata un esam piefiksējuši visus komentārus, ko kolēģi ir teikuši. Uh, un ņemiet vērā, ka šīs komentārs deputāti teica tieši lauksemnieku vārdā, jo lauksemnieki ļoti labi apzinās, kāda ir situācija. Un es esmu pārliecināts par to, ka izmaiņas, kas tiks veiktas, tiks uh, veiktas uh, uzlabojuma vārdā. Uh, Tātad paldies um, direktoram, paldies visiem, kas piedalījās debatēs, un tagad mums ir sesā darba kārtības, septītais darba kārtības punkts komisijas pārstāvja. Agri ģenerāla direktorāta uzstāšanās par komisijas pētījumu par lauksamniecību starp nozaru organizācijām Eiropas Savienībā. Tātad komisija ir pieprasījusi pēt, pasūtījusi pētījumu par to, kas starp nozaru organizācijas sadarbojas, mēs skatījāmies, kādi ir noteikumi nacionālā līmenī. Un tad mēs arī mēģinām saprast, kāda ir pašreizējā situācija, kādas ir atšķirības un kādas ir lauksemnieku vajadzības organizēties, veidot apvienības. Mēs par to jau visu esam runājuši un jāskatās ir, kāda ir šo organizāciju loma pārtiks piegādes ķēdē. Ir jāstiprina viņa nozīme, lai um, būtu lielāki ienākumi tieši ražotājiem. Došu vārdu lauksamniecības ģenerāla direktorāta pārstāvēja Klīman kundzei. Lūdzu, vārds jums. Thank you, Chair. And... Paldies priekšstādātājiem, paldies Eiropas parlamentam par to, ka tas izrādīja interesi, lai izpētītu starp, nu, lauksamniecības starpniecības organizācijas, kas tiek organizētas kopējā tirkus organizācija. Kā jau sacīja priekšstādātājs, tā var būt nozīmīga loma, taču Pirms pievēršos pētījumam, ko veica Akādija International un Leivagens Universitāte, es vēlos jums īsi pastāstīt, par ko ir runa šajā starpnozara organizācijas kontekstā. Mēs uzskatām, ka starpnozara organizācija pašregulējoši instruments lauksaimnieku tirgi prasīja, pieprasīja šo pētījumu, to veids starptautisku um, ekspertu grupa. Un tur bija daudz runa par ražotāju organizācijām, taču ļoti maz ir šajā pētījumā atainots starpnozara organizācijas. Kāpēc tā ir? Viens no iemesliem ir tāds, ka ir jāsaprot, kāda veida vertikālā sadarbība starpnozara organizāciju formātā var būt, ko tā var paveikt un ko ne. Kā jau sacīt šajā slaidā, vispirms mums jāuzsver tas, ka tās ir vertikālas vienības, kā jau ir norādīts kopējā tirgus organizācijas regulā. Tātad starpnozaru organizācija pārstāv ražotājus, tā tur noteikts, un ražotāju un uh, mazumtirniecības nozara. Mēs redzam šajā pētījumā ka vairums starpnozaru organizācija ES ir IBOs, jeb starp nozaru organizācijas. Un tās iekļaut tikai ražošanas sektoru no 123 atzītajām starpnozaru organizācijām Eiropas Savienība tikai 18 pārstāv moderno mazumtirdzniecības nozari. Tas ir interesants faktu, uh, fakts. 23. martā mums bija interesants seminārs un bija iedvesmojoši un interesanti pieredzēt, ka daudzas mazumtirgotāja asociācijas arī uh, vēlējās piedalīties šai konferencē. Un <clears throat> atbildot uz parlamentu jautājumu, kāda ir loma šīm organizācijām, tad jāsāk ar negatīvo definīciju, ko šādas organizācijas nevar darīt. Kopējā tirgus organizācijas regula skaidri nosaka, ka tās pašas nevar iesaistīties nekādā tirzniecības darbībā, nedrīkst ražot. Mm, <clears throat> nedrīkst pārstrādāt. Tas ir saprotams, tāpēc, ka no konkurences tiesību aktu viedokļi, ja jūsu ziņā ir e, visa patērēt e, pārtikas piegādes ķēde, visi tās pārstāvi, tad skaidrs, ka tas nav patērēta interesēs. Tātad starpnozaru organizācijām ir atšķirīga loma no ražotāju organizācijām, taču šai pētījumā mēs saprotam, ka svarīgi ir, ka tā ir e, zināšanu, paraugu prakšu apmaiņas. Um, platforma un labākais sarunvedējs dalībvalstīm, bet šīs organizācijas tāpat vēlas runāt ar mums, ar Eiropu. Šīs organizācijas pastāvējās, pastāvēja daudz agrāk pirms stājās spēkā 2013. gada tirgus organizācijas regula, tās pastāvēja jau sen, pārtikas uh, un augļu nozarē. Pētījums visu to pārskata, jūs pamatot sacījāt, kas tad īsti notiek. Tas atainojas pētījumā. Pētījums izskatīja, kāda veida tie nacionālajā tiesība akti attiecas uz starptautiskajām organizācijām, kas reāli notiek, kas kurā dalībvalstī, kurā nozarē darbojas, ar ko šīs organizācijas nodarbojas. Un kādu labumu šīs organizācijas var sniegt, jūs sacījāt, lauksaimniekiem, bet varbūt ne tikai lauksaimniekiem, bet arī visai pārtiks apgādes ķēdē. Uh, un kas liek tām darboties, kas ir tie priekšnoteikumi, kas tām mm, obligātā kārtā nepieciešami, lai tās darbotos. Un nav nekāds lielais, liels uh, pārsteigums, ka te nozīmīga loma ir finansējuma. Pavisam īsi pastāstīšu par tiesību aktiem, jo gal galā kopējā tirgus organizācijas regula jau ir spēkā. Interesanti bija secināt, ka dalībās kopš 1975. gada ir visanākā um, tradīcija regulēt šīs nozares uh, Francija. Tomēr šīs nozars toreiz bija valstis, kas šodien tās ir privātas. Ir tikai divas, trīs starpnozaru organizācijas Francijā, kas ir pārstāvētas mm, valdē, bet uh, būtībā tās ir privātas. Kāda ir nacionāla noteikuma? Tie nosaka, kā tiek atzīta šāda organizācija un kā tiek iekasēta nauda par to. Kāpēc atzīšana ir svarīga? Kopēji KTU regula um, atzītām starpnozaru organizācijām nosaka izņēmumu, ka tās uz tām netiecas kompetences noteikumi, bet tās nedrīkst noteikt kvotas, nedrīkst noteikt cenas, eh, nedrīkst piedalīties tirzniecības procesā. Tātad šīs organizācijas darbojas labi, eh, taču ir noteikts konteksts, un te jāvar arī konkurence. Starpnozaru organizācijām e, ir arī paredzētas maksas. E, starpnozaru organizācija, piemēram, var izstrādāt standartu, kā, piemēram, melonis e, izmērs, tā to var regulēt. Un tad starpnozaru organizācija var vērsties pie dalībvalsts, un dalībvalsts tad uh, Eh, šo noteikumu paplašina attiecina arī uz šīs organiz... uz tiem, kas nav starpnozara organizācijas locekļi. Un attiecībā uz uh, maksu iekasēšanu, tas ir vēl pārsteidzošāk kā starpnozara organizāciju saņemat eh, naudu no saviem locekļiem, taču, ja jūs uzskatāt, ka jūs sniedz lielu labumu nozarei, tad jūs varat vērsties pie savas dalībvalsts, ja dalībvalsts noteikumos ir tāda iespēja paredzēt, ne visās tāda ir, un lūgt, lai pat eh, tādas organizācijas, kas nav jūsu locekļi, eh, finansēt jūsu darbību. Jūs redzēsiet, ka tikai 19 dalībvalsts ir pieņēmuši tiesību akts par starpnozaru organizācijām. Un no šīm 19 uh, eh, dalībvalstīm tikai 8 dalībvalstīs ir atzītas starpnozaru organizācijas. Atzītas starpnozaru organizācijas var izmantot tā, ka uz, ka uz tam neatsiec konkurences noteikumi. Jūs redzat, tās ir dalībvalsts, kur ir vislielākās tradīcijas, Francija, bet arī Spānijā ir 63 šādas organizācijas un tas dat, ir dati līdz 2016. gada jūnijam 27, ir Spānija 5, 6 Ungārijā, Itālijā 3 Nīderlandē, 4, 5 Rumānijā un vēl dažas tādas starpnozaru organizācijas, manuprāt, arī 5 ir Portugālē. Kāpēc mēs sākām 119 plus 4? Tāpēc, ka Francijā dažas starpnozaru organizācija ir atzīst nacionālo noteikumu, uh, kontekstā, jo tādi produkti kā konjaks un gliemeži netiek uzskatīti par lauksaimniecības precēm, kā te oreglas izpratnē. Kur darbojas šīs nozaru organizācijas galvenokārt nacionāla līmenī, dažas reģionāla līmenī, galvenokārt finkopības eh, nozarē un pārtikas un lauksaimniecības un arī piensaimniecības nozarē. Kopš 2016. gada jūnijā bija daži eh, svarīgi notikumi. Tik, tiek veidota pirmā Eiropas Savienības uh, starpnozaru organizācija tabaks nozare, to atzīst arī Itālija. Bet Vācija nav īpaši iestājusies par uh, starpnozaru organizācijām, un tomēr tā ir nesen atzinusi pirmo cukuru starpnozaru organizāciju. Vēsturiski starp nozaru organizācijas veidojās tāpēc, ka pārtiks piegādes ķēde bija saskarsies ar krīzi. Starp nozaru organizācijas bieži vien veidojās kā atbild uz krīzes situāciju. Taču tad, ja jūs tagad pajautājat Vācijas nesen atzītajai cukur starp nozaru organizāciju, kāpēc jūs tiekat atzīt, tika eh, atzīnāt? Uh, šo organizāciju, tad eh, viņi saka, mēs vēlējāmies izmantot KTO regulas noteikums, mēs vēlējāmies tiem jau būt sagatavojušies. Un te jūs redzat, kas starp nozaru organizācija liek darboties, nu, tevi galvenokārt runa par naudu, mēs esam redzējuši, ka Spānijā finansējums no valsts pēkšņi samazinājās, Un tad uh, maksas bija jāsniedz dalībniekiem pašiem, tas ir, uh, tas ir uh, tā saucamais brīvprātīgi obligātais maksājums, kā to dēvē Francija, un tas ir labs veids, kā palielināt uh, ienākums dažām organizācijām mazāk par 10 tūkstoši eiro, budžets ir dažas citas, kur ir vairāk miljoni eiro. Francijā ir tādas organizācijas, tas arī ataino dažādās tradīcijas, Francijā ir liela šādas noz nozara organizācijas. Tika secināts pētījumā, ka ir nepieciešams finansējums, lai kaut ko panāktu. Mērķies jau tos minēju. Daudzas starpnozara organizācijas kuras tika pētīts šajā pētījumā, atbildes jautājumu, kādi ir jūsu galvenie mērķi, uz to atbildēja tā, Mums ir jābūt eh, par platformu, kur pārtiks ķēdes pārstāvi var runāt. Tātad te nav runa tikai par lauksamnieku interesēm, bet arī par visu ķēdi un kas nāk par labu ķēdēji. Tas, cerams, nāk par labu arī pašiem lauksaimniekiem. Modernu līgumu izstrādi, ko tad var izmantot cilvēki un gūt konkrētu labumu no tā ar to nodarbojas starpnozaru organizācijas, un šodien tās pievērš pētniecībai. Tās meklē produktu, kas nākt par labumu visai ķēdēji, nevis tikai kaut kādai tās daļai. Un, protams, tie ir sarunu vedēji valdību pārstāvjiem. Valdībām tas parasti patīk, ja tās vēlas ievies kaut kādu tiesību aktu, kas attiec uz konkrēto nozaru, tad ir labi, ka ir uh, šīs nostājas pārstāvi. Un kā jūs teicu, kā jūs vēlējos agrāk teikt, es atvainojos, ka agrāk to neteicu, piecās, sešās dalībvalstīs, Francija, Itālija, Spānija, Maltā, Grieķija, cilvēki saka, mēs vēlamies, ka būtu tikai viena starp nozara organizācija katrai nozarei vai uh, precēji. Tad lūdzu nozare runājiet vienā balsī, saka dažas dalībās. Tad kāpēc dažas organizācijas netiek atzītas? Atgādināšu, ka jūs vēlējāties, lai šis pētījums uh, atklāja faktus, nebija ne kaut kāda tālāk pētnieciska mērķa. Tātad ir runa par faktu atrašanu. Nav jau automātiski ir jāizveido uh, starpnozāra organizācijā darbojas citi instrumenti, taču ko mēs redzam? Informatības trūkums, no kurienes jāsāk. Dalībvalsts nevar pazīdot, jo dalībvalsts arī var nezināt. Tas ir liels trūkums šīs nozars organizēšanas iespējām, un dažās dalībvalstīs nav uzticēšanās vertikālajai sadarbībai konkurences noteikumu dēļ. Un mēs arī secinām, ka Horvātijā uh, pat sākotnējais eh, ražošanas eh, sektors nav organizējies, kā tad var veidot starpnozaru organizāciju. Jo IBO kontekstā 65 līdz 95 procenti no sākotnējā ražošanas eh, sektora ir pārstāvēti esošajās starpnozaru organizācijās. Tātad ražotājiem pat laban ir liela teikšana starp nozaru organizācijas, taču, ja viņi paši savā starpā nav organizējušies, tad neizveidosies arī starp nozaru organizācija. Un te es nonāku pretrunā pat ar sevi, un tomēr dažās dalību valstīs pastāv tirgo jau liela tirgus struktūra, kā piemēram. Vācija ir diezgan liela kooperācijas struktūra, kooperatīva struktūra dažās nozarēs, un tāpēc nav jūtama vajadzība organizēties starp nozaru organizācijas. Un priekšsēdētāji tiešām minūtes laikā būšu pabeigusi savu uzstāšanos, kas ietekmē IPO darbību, efektivitāti, kā jūs sacīja, informētība, finansējums, bet arī lielums. Dažās dalībvalstīs ir preference par vienu vai citu lielumu. Uh, bet dažkārt sadarbība vienas starp nozara organizācijas ietveros tās lieluma dēļ ir apgrūtināta. Starp nozara organizācijas darbs notiek ar konsensu palīdz, bet jūs varat balsot, taču jūs nebalsot. Jo, ja jums ir jābalso par kādu līgumu, tad tas nozīmē, ka jūs tos nevalda vienprātība. Tad kāda veida uh, Eh, vienošanos tad var panākt, ja jums ir jāpieņem lēmums pret eh, ražotājiem vai citu nozari. Starp nozaru organizācijas visi darbojas pamatoties uz konsensu. Jūs zināt, ka jo mazāk pavāru, jo labāk maltīt. Tātad eh, organizācija izlēma, ko tā vēlas darīt un ko tā var darīt. Tātad tas attiec arī uz uh, likumdošanu, uz konkurenci un attiecības ar valsts šai ziņā ļoti svarīgas. Mēs secinājām, ka Francijā, kur šī sistēma darbojas jau daudz gadus un šie darbojas labi, bieži vien notiek saziņas starp politikas uh, veidotājiem attiecībā arī uz uh, izmaksu paplašināšanu, un tas nodrošināja, ka pat ķēde darbojas labāk, un līdz ar to arī starp nozaru organizācijas strādā labāk. Pētījums mums liek secināt, ka te liela nozīme ir caurskatāmībai. Īpaši tad, ja jūs vēlties, lai šo starpnozaru organizāciju ne locekļi arī maksātu uh, mm, dalības maksu uh, Un tad, ja jūs vēlties, lai šādi ražot arī piemērot jūsu noteikums attiecībā uz melonu standartu, piemēram, tātad kāds ir labums no IBO neatkārtošos, bet tā ir laba lieta, ja zināmā kontekstā, ja tā zina, ko tā dara, ja tā runā ar vienu balsi, ja tā ir uh, saruna partneris uh, valsts izpratnē, kurš uh, zina, kāda ir tā loma. Zā. Liels paldies par šo prezentāciju. Ļoti interesanti, ļoti svarīga. Un uh, jūs tiešām ar tādu lielu apņēmību esat pieķērusies šai, šim jautājumam. Un ļoti pārliecinoši arī viss skanēja. Labi, nu tagad lūdzu Dante, mūsu lielais speciālists šajā jautājumā. Jūs būsiet pirmais. Merci, monsieur prezident. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos no savas puses pateikties komisijas pārstāvei, kur mums iepazīstināja ar šo pētījumu gan par entuziasmu, bet galvenokārt par to, ka šis pētījums ir veikts par to, kā šāda veida instrumenti darbojas. 2013. gadā, reformējot KLB, mēs izveidojām tādu instrumentu eh, kārbu, un katra valsts atbilstoši savai situācijai var izvēlēties, kādus instrumentus izmantot. Bet eh, man tā šķiet, ka šie instrumenti nav pietiekami labi pazīstami, par, un eh, mums varbūt vajadzētu aktīvāk tos popularizēt šos tirgus instrumentus, kas palīdzētu jau uh, novērst krīzes vai palīdzēt tās pārvaldīt. Nu, es minēšu vienu piemēru no Francijas pieredzes - šampanietis. Šampanieti arī pārvalda viena šāda starp nozaru organizācija jau kopš 1940. Eh, gadiem. Līdz ar to ir krietni uzlabojusies šampaniešu kvalitāte, tas ir starptautiski uh, pazīstams uh, ražojums, un tāpat mēs ir zināms, ka arī Itālijā augļkopības nozarē ir tādas starpnozaru organizācijas, uh, šādas organizācijas palīdz gan uzlabot tehnisko aprīkojumu, arī izpētīt tirgu un uh, šīs ir uh, viens no instrumentiem, protams, tā nav panacēja, bet tas ir ļoti noderīgs instruments, ko visiem vajadzētu izmantot. Un es domāju, ka šampanietis vienkārši tik populārs, tāpēc, ka ir tik labs. Lūdzu, Belderkungs. Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, hartelijk dank. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies komisijai par ļoti informatīvu prezentāciju. Man ir ļoti konkrēts jautājums. Tas ir saistīts ar atzīšanu, par, ar, par starpnozaru organizāciju atzīšanu. Jā, tur. Labi. Jā, ne, bija problēmas ar tulkojumu, bet tagad lūdzu vēlreiz. Vēlos runāt par ļoti konkrētu jautājumu, kas ir saistīts ar starpnozara organizāciju atzīšanu. Šobrīd starpnozara organizācijas var dibināt noteiktā sektorā, kā tas ir minēts pirmajā pantā un pirmajā pielikumā, attiecīgajā regulā. Problēma, protams, ir tāda, ka veids, kā šajā pielikumā produkti ir sagrupēti, šīs veids nevienmēr ir ļoti loģisks. Nu, kā piemērs, Manā valstī, Nīderlandē, mēs gribētu, lai būtu starpnozaru organizācija uh, visām uh, kultūrām, lauksaimniecības kultūrām, ja tad varētu pētīt daudz plašāk, taču šeit ir parād, paredzētas atsevišķas organizācijas, atsevišķa ir uh, kartupeļiem, bet turpat ir arī, piemēram, kafija un etiķa ražošana. Jautājums ir komisijai, vai komisija var piekrist tam, ka kategorizācijas pirmajā pielikumā drīzāk ir saistīta ar intervences pasākumiem, nav gluži tieši tas, kam, kas varētu būt saistīts ar starpnozaru organizāciju darbību. Komisijai es uzdodu šo jautājumu un labprāt saņemtu atbildi. Nīderlandē mēs saskaramies ar šo programmu, problēmu, tāpēc arī lūdzu ņemiet vērā mūsu reālo situāciju un, un komentējiet, lūdzu, kolēģi. Garcijas kundze, paldies mūsu komisijai par lielu entuziasmu. Mērķis, ka, loma, kāda ir starpnozaru organizācijas organizācijām, ir ļoti liela Spānijā, kā Dantons jau kungi jau kungs jau pieminējis, mums ir kopš 1994. gada darbojās likums, kas regulē starpnozara organizāciju darbību. Tas attiecās gan, gan olīvām, gan uz kartupeļu ražošanu, gan arī uz tādām citām jomām. Un e, organizācijas darbojas ļoti labi, jo tas palīdz visā sektorā uh, Eh, nodrošināt labus, eh, labu vienošanos. Piemēram, Riohā mums ļoti labi darbojās starpnozara organizācijas. Es uzskatu, ka komisijai būtu jāveicina organizācija darbība. Mēlos arī uzzināt, kāpēc jūs pateicāt, ka uh, labi kooperatīvi īstenībā ir ierobežojums starpnozara organizāciju darbībai. Mana, mana pieredze ir tieši pretējā. Mana pieredze ir tāda, ja kooperatīva ir labi veidota, tad viņi ļoti aktīvi ir šajās starpnozara organizācijās, tāpēc es nesaprotu, kāpēc komisija ir šāds viedoklis. Un es domāju, ka labāk būtu, ja starpnozara organizācijām arī Eiropas politikā un lēmumu pieņemšanas procesā varētu būt uh, arī stiprāka balss, ja viņi tiešām pazīst savu nozari un viņiem varētu būt ļoti veiksmīga loma mūsu komitejai noteikti būtu tāds priekšstats, ka Eiropas Savienībā būtu nepieciešama īpaša loma šīm organizācijām. Labi, Rioja komisija. Nu, noteikti mēs esam bijuši uh, Rioja kā komiteja Un uh, mums ļoti patika, kā jūs tur darbojaties. Bet tagad lūdzu Delēras konza. Prezidoma. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties komisijas pārstāvei par veikto pētījumu. Man tiešām priecē, ka komisija pievēršas šim tematam. Tas bija viens no svarīgiem elementiem uh, ziņojumā par cēnu svārstībām lauksaimniecības uh, ražojumu tirgu, ko mēs pieņēmām pagājušajā gadā nu, eh, diemžēl eh, prezentācija notika piekdien un daudz deputāti nevarēja piedalīties. Nu, jūs teicāt, ka Francijā ir senas tradīcijas un mums ir vairāk šādas starp uh, nozaru organizācijas arī pati esmu tādā strādājusi, tad, tad šīs organizācijas palīdz atrisināt vairāk ekonomiskas problēmas, kā norādīja Dantēna kungs. Un, uh, kā jūs teicāt, uh, ir uh, svarīgi, lai būtu tāda platforma, kur visi pārtikas uh, ķēdes dalībnieki, gan ražotāji, uh, pārstrādātāji, lieltirgotāji un arī mazumtirgotāji varētu satikties, diskutēt un arī panākt varbūt vienošanos par ražojumu kvalitātes uzlabošanu un arī par uh, atbilstošu tirgus pārvaldību. Un mums būtu tas uh, šie ekonomiskie uh, spēlētāji jāatbalsta, jārosina tā apvienoties, tas būtu jādara arī komisija, un es iestājos par to, lai šīs uh, organizācijas ietvert pēc iespējas daudzus tirgus dalībniekus. Andriju Kungs, jā, vienmēr pateicos komisijai par uh, lielisko veikumu strādājot šai, pie šā pētījuma. Es piekrītu iepriekšējiem deputātiem. Svarīgs jautājums šai kontekstā ir ienākumi, pievienotā vērtība un ir nepieciešams šo instrumentu, tātad šis instruments ir piemērots šai jomā. Mums ir arī uh, paredzēts diskutēt, balsot par uh, ziņojumu, bet, kā jau teica Delais kundze, šeit ir vairāki posmi šai pārtiks ķēdē, un mums ir jāraugās uz to, kā panākt līdzsvaru starp šiem posmiem, kā pārdalīt ieņēmumus par labu ražotājiem, un tādēļ viņiem būtu labāk jāorganizējas bet uh, tāpat būtu jādomā par tiesību aktiem, kas būtu vērsti pret uh, negodīgu komercpraksi, jo tieši uh, šī, šīs ķēdes noslēdzošie posmi ir ar lielāku ietekmi šai jomā, un mums būtu jādomā par to, kā kopienas līmenī pārvaldīt krīzi un kādi instrumenti būtu izmantojami. Agilēras kundze, paldies! Priekšsēdētāja kungs, esmu ļoti gandarīta, ka mums tagad ir eh, komisijas ziņojums par starpnozaru organizācijām. komitejā mēs, kā var redzēt, lielākoties runā no Francijas un Spānijas deputāti, Domāju, ka tas nav nejauši, jo šajās valstīs starpnozara organizācijas tieši Francijā un uh, Spānijā panāca ļoti daudz. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams veicināt, ko šīs organizācijas dara. Un ir ļoti svarīgi, lai arī dalību valstis dara savu darbu. Manā valstī, kā jau ir dzirdēts, šīs organizācijas ir ļoti veiksmīgas tasts. Tas ir veids, kā nodrošināt labu sadarbību starp sektoriem. E, tas nenozīmē, ka tas ir absolūtais risinājums visur, visam, bet tomēr ļoti pozitīvi. Es gribētu gūt labumu arī no jūsu pieredzes, jo ir jāskatās no pār, uz pārtikas ķēdi kopumā. Un jānodrošina visi aspekti, kas ir saistīti ar uh, patēriņu, ražošanu un tā tālāk. Te pašā laikā, jo garāka ir ķēde, jo lielāka pārstāvība tajā ir, ir jābūt, manuprāt, uh, noteikumiem Eiropas Savienības līmenī. Tā, lai mēs varētu rīkoties pareizi, jo mums galu galā ir Eiropas vienotais tirgus. Būtu loģiski, ja mums ir noteikumi, kas Eiropas Savienības līmeni regulē starp nozara organizācijas. Un liels paldies, nākamais runātājs. Nikolsena kungs, paldies priekšsēdētāji. Mēlos teikt, ka pirmo reizi saskāros ar starp nozara organizācijām, kad mēs runājām pār uh, piena nozares pakotni. Ne? Dažās valstīs tās darbojās ļoti veiksmīgi, un arī manā valstī es sāku pētīt, taču šādas organizācijas mm, bija ļoti grūti vispār atrast. Un arī no šodienas diskusijas es secinu, ka Francijā un Spānijā šādas organizācijas darbojas ļoti veiksmīgi un plaši. Tās tiek izmantotas kā instruments šai reģionā. Varbūt šeit ir zināma tāda plaisa Varbūt eh, komisija varētu paskaidrot, kāpēc drīzāk dienvidu valstīs nekā ziemeļu valstīs šādas organizācijas eh, tiek izmantotas, varbūt vienkārši dažās valstīs entuziasma līmenis ir zemāks. Un ir ļoti interesanti, runājot par, eh, par konkurenci. Nezinu, vai tas ir kāds alternatīvais variants kooperatīviem. Tā varbūt tas arī izskaidro, kāpēc dažās valstīs nesevišķi šāds organizācijas tiek izmantotas. Mani tiešām interesē, kāda ir attieksme, kāda ir attiecības starp šīm organizācijām un kooperatīviem. Varbūt tas arī izskaidro, kāpēc kaut kur kaut kas ir un nav, piemēram, Šampaņas reģions, Riehas reģions šajos šajās teritorijās šķiet ļoti veiksmīgi viss darbojas, bet noteikti varbūt uh, citu teritoriju pārstāvjiem darētu ieskatīties. Jā, visi deputāti, kas gribēja runāt, jau ir izteikušies, un tāpēc arī lūdzu, vai jūs varētu šajā kontekstā ņemt vērā to, ko teica Nikolsona kungs kādiem sektoriem varētu teikt, ka tas ir labs instruments un cik lielā mērā tas uh, ir atkarīgs no tirgus veida un vai tas kaut kādā veidā konkurē ar cita veida struktūrām. Ja mums tiešām interesētu, lai jūs tā dziļāk to paskaidrotu, un tāpēc arī lūdzu komisijas pārstāvu. Thank you very much, Chairman. And... Liels paldies priekšsēdētāji par ļoti būtiskiem jautājumiem. Dantēna kungs un Agilēras uh, kundze ļoti pareizi norādīja, ka dalību valstīm ir jāpieņem uh, pašām lēmums, vai izmantot šo instrumentu vai nē. Un uh, to arī rāda šis pētījums. Uh, šie instrumenti tiek izmantot, ja tie atbilst vajadzībām. Protams, tas skan vienkārši, bet tas ir ļoti būtisks pamatojums. Mēs nevaram vienas dalību valsts modeli attiecināt uz visām citām dalību valstīm, jo, teiksim, austrumu dalību valstīm var būt uh, citāda situācija, citādas vajadzības nekā valstīm, kuras jau 40 uh, Eh, gadus darbojušai sistēmā un ir jābūt eh, tādai koncepcijai par uh, starp nozaru organizācijām, jo tā jau nedarbojas izolācijā. Ir jāsveda uh, sarunas ar visu šo dalībnieku ķēdi, arī ar tiem, kas neietilps tajā starp nozaru organizācijā. Un tas ir ļoti pamatots apgalvojums, ka šeit liela loma ir spēlējama dalību valstīm, ka ir arī jāizplata informācija par šīm iespējām. Jūs pieminējāt uh, Francijā šo uh, šampanieša starp nozaru organizācija. Jā, un šampaniets ir ļoti labs uh, piemērs, ņemot vērā arī šo uh, uh, cēnu nestabilitātes krīzi. Nu, un arī pozitīvs piemērs ir Vācijas cukurnozare. Tas šādi instrumenti palīdz novērst krīžu rašanos nākotnē, vai arī šie tirgus instrumenti palīdz uh, mazināt krīzes ietekmi, ja tā arī izvēršas. Ir vairākas nozares, kur uh, varētu šādi pasākumi tikt veikti. Un kā man cukuru nozares pārstāvi Vācijā teica, mēs jau nevaram gaidīt, kad krīze sāksies un tad uh, uh, o, sākt organizēt uh, Eh, šīs um, sadarbību. Nē, mums ir jāorganizējas pirms vēl krīze ir eh, sākusies. Tālāk jautājums, vai es piekrīstu tam, ka kopējā tirgus organizācija ir neloģiska. Es gribu teikt, ka man kā komisijas pārstāvei nav nu, tiesību kritizēt likum, Eiropas likumdevēju. Uh, lēmumus. Nu jā, šis uh, Nīderlandes piemērs par uh, to, ka uh, ražojumi, kas it kā no vienas nozares, tiek uh, sadalīti pa dažādām nozarēm. Jogurts, piemēram, ir apvienots ar cukuru, kas uh, it kā nav lauksaimniecības ražojums, tātad šeit uh, ir salikt kopā tādas preces, kas nav lauksaimniecības preces ar tādām, kas ir. Nu, ir grūti līdz ar to arī panākt atzīšanu šīm starp nozaru organizācijām, jo ir ļoti stingri juridiski ierobežojumi. Kad mēs jautājam dalību valstīm, vai ir kādas sviras, jo interpretējot uh, šos uh, noteikumus, uh, ne, nevar paplašināt aptvērumu. Nu, tātad tam ir jābūt, tā ir jābūt vienai lauksaimniecības nozarei, un tas būtībā ietil, ietilptu tad Eiropas tiesas kompetencē, ja šāda lieta tiesā nonāktu. Tālāk par Johas piemēru Spānijā. Varbūt mans komentārs nebija īsti skaidrs par to, ka kooperatīva varētu būt uh, šķērslis. Uh, varbūt es nepietiekam skaidri izteicos, bet kā Nikolsāna kungs norādīja, vai viņš jautāja, vai kooperatīvi un šīs starpnozara organizācijas ir konkurenti. No juridiskā viedokļa nē, var pastāvēt gan uh, kooperatīva, gan šīs organizācijas. Un arī funkcijas ir atšķirīgas mēs 2012. gadā veicām pētījumu par kooperatīviem. Tātad tās uh, lietotāji veido, organizē, nāk par labu uh, lietotājiem. Un starp nozara organizācija tad var būt kā papildinājums uh, Ideālā gadījumā šī organizācija aptver uh, daudzas funkcijas - tirgus organizācija, pētniecību, mārketingu un tā tālāk. Bet, uh, nu, es uh, vēlējos teikt, ka mēs konstatējam un Vācijas pārstāvu šai konferencē, un tiešām atvainojos, ka šī konference notika piekdienā, tā tad Uh, viņš norādīja, ka uh, kooperatīvu struktūras dēļ Vācijā, nu, it kā nebija vajadzības pēc šādas starp, organizā, starp nozara organizācijas, jo it kā kooperatīvi jau visu to darīja, bet kā jūs tagad redzat no Vācijas piemēra, šīs lietas nav savstarpēji iz, izslēdzošas. Var pastāvēt gan kooperatīvi, gan kooperatīvi starp, starp nozara organizācijas. Vienkārši šie uzdevumi ir skaidri jādefinē, kurš ko dara. Um, Tālāk, vai ir tādas uh, sadalījums uh, dienvīdi, ziemeļi? Nu, manuprāt, tas nav tik uh, skaidri izteikts, jo tieši Francija un uh, Spānija ir uh, tādas valsts, kur ir stipri attīstīts šīs starpnozara organizācijas, bet arī tagad Ungārijā, Rumānijā tādas pastāv. Jā, tiesa ziemeļu valstīs, nu, Dānijā nebija lielas intereses par to. Nu, fakt, no faktu viedokļa. Nu, atkal varbūt tas izskaidrojums ar kooperatīvu veiksmīgo darbību nevienam šāda doma vispār neienāk prātā šais valstīs. Un tas atkal, um, um, nu, ar to mēs atkal nonākam pie popularizēšanas pasākumiem, pie informācijas pasākumiem. Mēs atzīs, konstatējām arī mūsu konferencē, kas notika 24. martā, ka bija liela interese par šādu pasākumu. Bet, nu, šī popularizēšana jau nav tikai Eiropas Savienības uzdevums, arī dalību valstu iestādēm būtu šis projekts jāatbalsta, jo šis atzīšanas process var būt sarežģīts, varbūt arī ļoti glūts un vienkāršs. Jūs varat ražotājiem visu to izskaidrot vienkāršā valodā vai arī to nedarīt. Un Mūs interesēja uzklausīt jūs viedokli par to, ko varētu darīt, bet nu nevajag visu uzvelt tagad uz Eiropas komisijas pleciem uh, par garākajām ķēdēm un to nozīmi. Nu, un par dažādām lomām, ko spēlē starp uh, nozara organizācijas. Mēs arī uzskatām, jo šīs ķēdes ir garāks, jo labāk. Ja ir tādas īsas ķēdes šajās uh, organizācijās, bieži vien nāks dziedēt, diemžēl mazumtirzniecības nozara nav iekļauta un mazumtirzniecības pārstāvšai konferencē, nu, varbūt tā nedaudz pozitīvi izteicās, varētu būt, ka mēs redzam jau gaismu tuneļa galā, bet ir jāuzskata, ka š, ja šī organizācija darbojas ne tikai uh, lauksaimnieku interesēs, bet visas šīs pārtiks ķēdes, Eh, interesēs, nu tad šeit varētu būt kāda pievienotā vērtība. Ir 2016. gada sākuma regula, kura paredz iespēju uh, strādāt ar eh, pārnacionālām starpnozaru organizācijām, piemēram, Spānijas piemēram, šāda tabaka starpnozaru organizācija. Bet, nu, jautājums, kā to visu var panākt tādā transnacionālā eh, kontekstā, kur ir trasti un tā tālāk, eh, nu, ja šeit uh, darbojas e, šādas e, organizācija Itālijā, un tad kā pārbaudīt, vai, vai šīs dalības maksas ir samaksāts Francijā, nu tas viss kļūst sarežģīti. Bet tomēr ir izveidot šāda tabakas nozares e, organizācija, un tad arī šeit sava loma ir Eiropas Savienības institūcijām. Uh, Tālāk par konkurences noteikumiem. Man šķiet, Nikolson kungs to pieminēja. Jā, šeit ir jābūt skaidram kontekstam, tiešām. To norāda arī pētījums, jo skaidrāki mērķi, skaidrāki uzdevumi, jo labāk viss darbojas, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka 210. kopējā tirgus uh, regulējuma Eiropas likumdevējs jau ir noteicis ierobežojums attiecībā uz kvotu, kvotu noteikšanu. Tātad šīm organizācijām ir jādarbojas ietvarā, bet ietvaram ir labi, jābūt labi iezīmētam. Šķiet, kā atbildēs jautājumiem. Paldies! Pirmam kārtām vēlos pateikties par jūsu prezentāciju. Otrakārt, ir nepieciešams turpināt šos pētījumus arī citos sektorās, un mēs uzskatām, ka šīs instruments pagaidām nav pietiekami attīstīts. Treškārt šķiet, ka šeit ir tāda sektora specifikācija, kas ir ļoti būtiska. Un tas ir tādēļ, ka institūcijas, kas darbojas starp nozarēm, starp nozarē organizācijās, Viņas ir ļoti atkarīgas no konkrētas nozares, un dažreiz tur veidojas dažādas formas, un ne visos gadījumos viss ir pieņemams. Interesants ir šis cukor, cukur sektors. Un Un tas ir jautājums, kas ir saistīts ar kvotu, uh, uh, kvotu atcelšanu Jūs runājat par eh, konferences materiāliem. Varbūt jūs varētu šos materiālus mums nosūtīt. Ja vien es pareizi sapratu, ka attiecīgi mēs varēsim saņemt šos materiālus un varbūt arī turpināt mūsu diskusiju. Es domāju, ka ar Eiropas uh, parlamentiem un ar Nacionālo parlamentu komitejām būtu interesanti šo jautājumu turpināt, un tiešām mēs varam šodien šodien pabeigt diskusiju. Bet tiešām es aicinu jūs un komisiju kopumā turpināt šo darbu un varam, varam uh, apsolīt, ka nākamreiz, kad jums būs ko prezentēt, nāciet pie mums, mēs labprāt to analizēsim. Rīt mēs balsosim, sāksim deviņos, lūdzu ņemiet līdzi balsošanas kartītes. Mums balsojumu netrūkst, tāpēc arī Lūdzu, ņemiet vērā to, ka mums ir tiešām īs laiks, tāpēc, ka pēcpusdienā sanāksme vairs nenotiks. Un nā, tiekamies rīt, visu labu! Thank you.